Hello, nice to see you. Hello. Uh, dear colleagues, ladies. Kolēģi, dāmas un kungi, esiet sveicināti šajā pēcpusdienā. Uh, Kādreiz nāku no reģionu komitejas uh, un izrādās uh, viņus ļoti interesē tas, ko mēs te spriežam par enerģētikas paketi, par tīru enerģētiku, par viedajām pilsētām. Tas viss viņus ļoti interesē ne tikai mūs. Un eh, tāpēc arī sāksim, sāksim mūsu uzklausīšanu. Eh, tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem pirmkārtām par enerģētikas eh, tirgus arhitektūru un otrām kārtām atjaunīgo energoresursu integrēšana kopējā enerģijas sadalījumā iespējas un izaicinājumi. Nu, tā ir uzklausīšana. Tas ir loģisks eh, solis pēc pagājušā gada novembrī nolemto, kad komisija nāca klajā ar savu priekšlikumu kopumu, kas bija lielākais tāds eh, viena apjoma likumdošanas priekšlikumu kopums no komisijas. Eh, astoņi pamatīgi priekšlikumi vienā tādā piegājienā enerģētikas jomas pārvaldība, tirgus arhitektūra, un mēs šos priekšlikumus sadalījām, tātad astoņus sadalījām divās, divās daļās, divos blokos, un katru no tiem aplūkosim tātad formātā 4 un 4. Ar pirmo bloku tiksim galā cerams oktobrī un otro bloku novembrī. Nu, lūk, tā kā nav līdz ar to ne mazākā iemesla atslāpt vai nesatraukties, ir jāsāk strādāt. Un tāpēc sirsnīgi sveicu mūsu vidu, mūsu pane, paneli, paneļa viesus, kā tos, kas jau ir šeit, tā tos, kas vēl gatavojas. Kādas pārmaiņas ir nepieciešamas enerģētikas tirgus uzbūvē, arhitektūrā? Um, runājot kā par gāzi, tā par elektrību, elektroenerģiju. Uh, šobrīd īpaši pievērsīsimies tieši elektroenerģijai, bet neaizmirsīsim, ka Eiropā ir, ir, ir liels gāzes tirgus, un lai šie abi tirgi būtu iekšēji savietojami, savien, savienoti, ir vēl darbs darāms. Kā vai, vairumā, tā, tā mazumā lai varētu notikt efektīva tirzniecība, pār, pār, pārvades izmaksas ir, ir jāņem vērā. Un domāju, ka šī sanāksme, kas, kā jau teicu, ir īpaši veltīta elektroenerģijai, ļaus mums, tad, kad tas nepieciešams, pieskarties arī gāzes tirgus jautājumiem. Sāksim ar doktoru Tobiasu Palunu Eiropas enerģijas biržā strateģiskās plānošanas amatpersona. Viņš ir viens no vadošajiem. Tā ir viena no vadošajām lielākajām e, energoresursu tirdzniecības platformām Eiropā. Šī, šī struktūra tātad EX e tirgo ne tikai energoresursus, bet arī izmešu kvotas tātad elektroenerģiju plus um, izmešu um, kvotas. Šis tirgus ir uh, tirgus ar milzīgu potenciālu, tas jau ir uzņēmis apgriezienus un Eiropas Savienības ETS uh, priekšlikums uh, tagad iegūst jaunas aprises un tā, kā, tā arī par to cerams jūs izteiksieties. Vārds jums Lūdzu, tomēr eh, pacentieties iekļauties eh, set, apmēram septiņās minūtēs, jo vēlamies, lai tā būtu saruna, nevis monologs. Paldies! Liels paldies priekšsēdētāji, cienījamie komitejas locekļi, dāmas un kungi. Paldies par iespēju eh, jūs iepazīstināt ar Eiropas enerģētikas biržas pozīciju EEX. EX sevi ietver šo enerģijas spot apmaiņas platformu, kur ir tātad iespējams tūlītēji tirgoties ar energoresursiem, reaģējot uz kādām pārmaiņām tirgus konjunktūrā. Mm, pagājuši gadu kopējais apgrozījums bija vairāk kā 4000 teravat stundu. Uh, Tas ir pamatīgs uh, kumos no kopējā patēriņa Eiropā gada garumā. Tas nozīmē, ka esam kļuvuši jau par tādu institūciju enerģētikas jomā uh, neatņemamu elementu. Mēs uh, pievēršam arvien lielāku vērību atjaunojumiem energoresursiem, bet nesmādājam arī to, tā, tos energoresursus, kas ir, tā teikt, tradicionāli iegūti. Uh, Un, ja vēlaties zināt, kāds ir mūsu viedoklis par enerģētikas priekšlikumu paketi, tad pirmkārtām pāris vispārīgas dabas piebildes. Šī pakete tika prezentēta īsu brīdi pēc ziņām par Brexitu. Uh, Mm, un, un, un uh, pavērsieni pasaulē arī citviet uh, ir, ir tādi satraucoši uz, uz, uz nelīdzsvaru, nelīdzsvaru vē, vēstoši, un enerģētikas uh, pakete ir, ir kā tāds pretsvars, pretspars šīm te tendencēm, tā sola stabilitāti, tā paver iespēju visiem parastā, pa, arī parastajiem patērētājiem uh, skaidrā veidā saprasta mm, to, kas notiek. Un, mm, bet nevienmēr ir arī dažbrīd pārmēra tāda liela de detalizētības pakāpe un trūks tāda skaidra redzējuma, skaidra piedāvājuma, kurš par ko atbildētu, kām būtu kādi pienākumi mm, ceļā uz šo izvirzīto mērķi. Mūsu ieskatā enerģētikas eh, tirg, nākotnes enerģētikas tirgus jābalsta uz trīs pīlāriem. Pirmkārt, tirgus cenu signālu koordināciju, kas nozīmē efektīvu saziņu starp enerģijas ģenerācijas centrālēm un tirgus struktūrām. Plašas un likvīdas tādas cenu geogrāfiskās, geogrāfiskais pārklājums, tas nozīmē, ka arī attāls dalībvalsts var savā starpā tūlītēji tirgoties, apmainīties. Uh, Un trešām kārtām pil, tāda absolūta pilnā atjaunojama energoresursu integrācija kopējā energoresursu tirgu bez tāda mākslīga regulējuma. Tā, tāds ir mūsu redzējums par to, kā šiem tirgum būtu jāizskatās nākotnē. Un jāteic, daudz kas jau ir sasniegts elektroenerģijas tirgus ir ļoti konkurētspējīgs. Vācijas, Austrijas zonā cenas ir vislikvīdākās eh, visā Eiropas eh, Savienībā, arī citvietā Eiropā var runāt par tādu augstu likviditātes līmeni un šī ziemas eh, pakete līdz ar to lielā mērā ir jau tāds šī brīža sasniegumu konstatējums. Es vēlētos norādīt uz septiņām, tādiem septiņiem momentiem šai ziemas priekšlikuma paketē, par kuriem vēlos izteikties plašāk. Pirmām kārtām paši šie cenu signāli, kā tie tirgu funkcionē. Mums ir patiesa prieks, ka šajā ziemas priekšlikuma paketē cenu, cenu veidošanās procesam, cenu signāliem ir veltīta tiešām pienācīga uzmanība tā, lai cenas varētu veidoties tādā dabī, dabiskā ceļā, netiktu ietekmētas kaut kā mākslinieciski, tā represīvi Mm, bet tāpat laikā būtu iespējams lietot arī kādus tehniskus eh, griestus, eh, pieauguma ierobežojumus eh, noteiktu tirgus spēlētāju starpā un līmenī. Otrā joma - ilgtermiņa tādas ko korekciju iespējas. Mm, par to šeit ir runāts produkti, tātad elektroenerģija tirgu var tikt tirgota, bet ne, ne, nav iespējams tā droši ticami piedāvāt šo, šo produktu ilgā termiņā. Tur jau sākas neskaidrība, tāda neziņa, tāda ļoti nekonkrēti šie parametri. Uh, Tā kā tā, tā nodrošināties pret riskiem nākotnē ir, ir iespēju ir maz. Par atjaunojumiem energoresursiem šeit jau daudz kas ir paveikts, un šeit eh, ilgtermiņā šis te hedging, šī te risku tāda menedžēšana um, ir lielākā mērā iespējama. Tālāk uh, bidding zones, šo te vairāk solīšanas uh, iespējas. Uh, Eh, tām eh, tas būtu jānoteic tieši šajās eh, piedāvājuma pieprasījuma neatbilstības zonās. Līdz ar to var apgalvot, ka, ka nu, tas it kā ir viens un tas pats, bet atkarībā no tā, kā, tā uz, kā uz to paskatās, situācija ir atšķirīga. Mūsu mērķis ir nodrošināt tiešām likvīdu tirgu, tūlītais tātad pirkšanas, pārdošanas, darījums, lēkšanas iespējas. Tālāk kapacitātes, jaudas jautājums. Tā te kaut kāda mākslīgas korekcijas būtu jā, jāpieļauj tikai un vienīgi kā ārkārtas risinājumi Protams, arī atskaites izējas parametri, parametriem ir jābūt harmonizētiem un, un, un šeit nedrīkstētu norobežot valstu tirgus vienu no otra. Tam ir jābūt tādai pārobežu telpai. Sastā joma, par ko vēlos runāt, piektā runātājs atvainojas, atjaunamo energoresursu avotu integrēšana, ciešāka integrēšana tirgo. Šeit pamatprincips ir tas, ka mm, cenas nedrīkst būt tādas, kas kropļo, ietekmē šo patieso cenu, cenu signālu. Tas ir labi, tas ir būtiski, lai nodrošinātu tādu adekvātu īstermiņa tirgu darbību, tirgu darbību īstermiņā. Vēl divas jomas no koordinācijas šita pīlāra Mm, reģionālajā griezumā un tādu politiskās plānošanas virzienu griezumā. Ja runājam par reģioniem, tad tas ir ļoti svarīgi, lai sakmētu integrāciju, ciešāku integrāciju, mm, šī te vienotā tirgus tapšana, bet ir arī tā dēvētais TSO, TSO process, kur, kur šobrīd jau notiek daudzas ierosmes, tiek īstenotas reģionālie šie operatīvie centri tiek piedāvāti tādā ideiskā līmenī, mm, bet nav vēl skaidri nodalīta šī potenciālā, potenciālās atbildības sfēras. Un visbeidzot par politiskās plānošanas tādu koordināciju. Šeit ir būtiski nošķirt enerģētikas tirgus, arhitektūras, struktūras jautājumus no klimata pārmaiņu vadības. Uh, jautājumiem. Šeit nedrīkstētu būt tādai politiskai ietekmei uz, uz, uz uh, tirgu, aktivitāti tirgos. Uh, šāda jomu jaukšana, uh, mūsuprāt, ir nevēlama. Paldies, paldies, paldies jums par šo uzrunu. Tagad došu vārdu Suzanai Nīsai. Enzo E ir struktūra, eh, kas eh, tā tad ir, ir tāda, tāds analītiska struktūra, kas vērtē, kas tika izveidota reaģējot uz trešās enerģētikas priekšlikuma paketes eh, publicēšanu. Tajā darbojas 35 valstu pārstāvi, tātad nozares profesionāļi, analītiķi. Un um, Nīsas kundze, kā, kā ko jūs pārstāvot operators, tirgus operators, varētu mums sacīt par tirgus, enerģētikas tirgus arhitektūru, struktūru, kādai tai būtu jābūt, tā lai, tā lai mēs šeit neapkarotu viens otru, piegādātāji, patērētājs vai otrādi, bet kopā strādātu. Jā, paldies. Paldies, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Tiešām liels paldies, ka uzaicinājāt arī mani kā NSOE pārstāvi eh, piedalīties šajā sarunā, kā Buzeka kungs jau no, norādīja. Um, tiešām mēs runājam par vienu vienīgu energi, energoresursu tirgu, un kaut arī tiek lietoti šie saīsinājumi NSOE un NSOG, nākotnes tendences ir absolūti skaidras. Tas ir tikai tāds vienīgi mantojums no aizgājušiem laikiem. Nākotne ir, ir unificēta, harmonizēta, vienota. Elektrība, e, elektroenerģija, kā Buzeka kungs norādīja Eh, iet pāri, pāri eh, robežām, eh, un tāpēc arī mūsu centrs apvieno ne tikai Eiropas Savienības dalību valstis, bet arī Šveicas un citu valstu kopā 42 valstu pārstāvis. Tā tad tā ir tāda Eiropa pāri robežām. Un tas mums liek gluži loģiski runāt par uh, tādu eh, jau saisto, tātad nesaistošu tādu voluntāru eh, sadarbību ar citiem reģioniem, bet iekšēji mums ir jāspēj vienoties uz saistību pamata, eh, iestājoties par, par tīru elektroenerģiju Eiropiešiem. Tikai tādā veidā būs iespējams nodrošināt konkurētspējīgu, tīru, ilgspējīgu energoresursu piegādi mūsu patērētājiem. Uh, tātad tiek lēsts, ka uz 30. gadu atjaunojumiem energoresursiem būtu jāsasniedz 27% kopējā uh, patēriņa. Un tas jautājums, uz ko vēlamies atbildēt, uh, meklēt atbildes, ir, kādas pārmaiņas būtu nepieciešamas esošajā sistēmā. Nu, pirmkārtām, ir jāsaglabā tas labais, tas adekvātais, kas eh, jau šobrīd ir komisijas priekšlikumos. Un, kā kolēģis jau uh, norādīja, ir, ir jābūt tātad iespējai stimulēt cenu uh, veidošanos. Uh, mūsu tas princips, tā paradigma ir aktīvs patērētājs, informēts patērētājs, uh, kas uh, izvēlas, rūpīgi izvēlas eh, piegādātāju, eh, kā elektroenerģijas, tā gāzes, eh, spēj pāriet uz citu, ja tas ir pamatoti. Mums ir jāspēj sagraut tādus, tādus norobežotus valstīs tradicionāli izveidojušos kaut kādas struktūras, monopolistiskas struktūras ceļā, lai uz šo 30. gada mērķi. Un tie labie reģionālie sasniegumi, kādi ir bijuši līdz šim, ir, ir pārsvarā vērojami tieši centrālajā Eiropā. Tur elektroenerģijas sistēmu, ģenerācijas un pārvades sistēmu integrācija ir, ir uzrādījusi ievērojami sasniegumus. Nordbalta, Litpol, Estlink šie te akronīmi apzīmē eh, tiešām milzīgus eh, strateģiskas nozīmes eh, projektus, kas tagad ir īstenoti tādā veidā savienojot Eiropas vispirmkārtām jau tādus apakšreģionus un tad Eiropu kopumā. Ir paredzēts jau spērt turpmākos soļus jau nākamgad, lai pazustu šī barjera, šis nošķīrums starp uh, rietumiem un arī austrumiem. Un, un, uh, Tad mēs visi varēsim uh, baudīt tos labumus, ko sniedz stabilas, garantēti nepārtrauktas piegādes, cenu stabilitāte, cenu likviditāte. Um, ja runājam par to, kā tas viss atbalsojas tīrās enerģētikas paketē, jāteic, uh, kā tīklu kodu jautājums ir nepamatoti pamests novārtā. Mēs vēlētos, lai nākotnē NSOE un NSOG ciešāk sadarbotos, koordinētu savu, savu darbību, bet šai priekšlikumu paketē par tīklu kodiem nav ne vārda gandrīz vai. un īstenošana tā tad eh, ir paredzēta jau tuvākajos divos gados. Tālāk par reģionāliem operatīvajiem centriem mēs pilnībā atbalstām mm, to, ka šeit tiek izvirzītas eh, tādas eh, patiesas, godkārīgas ambīcijas reģionu griezumā, dalībvalstu sadarbības līmenī, bet mēs nevaram pieņemt šeit uh, kaut kādus obligāti saistošus lēmumus, uh, kas uh, ir pieņemti bez uh, pašu valstu um, piekrišanas, um, tādas vienlīdzīgas piekrišanas, un kas iespējams nav um, pilsoņu patērētāju labākajās interesēs. Ir runājumi par mm, e, energoresursu tirgus arhitektūru struktūru, joprojām ir, ir, ir pamats bažām, vairāki priekšlikumi ir vērtējami kritiski. TSO tātad izveida ir, ir ļoti būtisks solis, vēlams solis, bet mums ir jāspēj atbalstīt arī tātad vietējo tirgu, reģionālu tirgu uzplaukumu attīstību, lai cilvēki nepaliktu bez energoresursiem. Un tad domās, varētu atļauties domāt par, par, par iziešanu tātad plašākā tirgu, um, labāku piedāvājumu meklējumos. Uh, trešajā mm, paketē tātad uh, tas primārais uzdevums šķiet bija pārobežu šo satiksmi dara, darīt iespējamu uh, jaunajā priekšlikumu paketē jau tiek domāts, kā šo, šo elastību plašāk izvērsta no tādā B2C līmeņa jau, jau vairāk jau tā kā vairuma tirgus eh, B2B līmenī. Paldies! Paldies, un tagad vērsīšos pie Matijas Boka kunga, kas vada enerģiju vende, mm, Agora enerģiju vende. Viņš sniegs savu prezentāciju, un Buka kungs, nu jau vairāk kā desmit gadus ir strādājis ar Eiropas komisiju Jānis Patočnika biroju, viņš ir bijušais komisārs vidas jautājumos, un pat vēl pirms viņa, nu, pirms tam arī viņš bija izpētes un izstrādes jautājumu komisārs. Un tad var teikt, ka jūs, jums ir liela pieredze. Mm. Jo nestrādāju pie vidas aizsardzības un arī klimata jautājumiem. Tas nozīmē, un ka jūsu nostāja, nu, agora enerģija venda mm, perspektīvas, ka šis ir tāds pārējais laiks Eiropas enerģijas politikai un Eiropas enerģijas tirkumu. Nu, es domāju, ka jūsu nostāja ir ļoti svarīga un arī atbalstoša. Uh, Paldies, paldies par šo uzaicinājumu prezentēt mūsu viedokli. Mēs esam domnīca, galveno Berlīnē. Mūs pilnībā finansē ziedojumu. Šajā diskusijā nepārstāvē nekādu komerciālu viedokli, bet mūsu ziedotāji ir snieguši mums mandātu domāt par uh, nākotni sākotnēji. Mēs koncentrējamies uz Vācijas energo pārēju, tas ir ilgtermiņa projekts, bet tagad mēs arī um, pavaramies ārpus Vācijas Eiropā un sākam arī diskusijas ar starptautiskiem partneriem. Es gribētu koncentrēties uz dažiem galvenajiem jautājumiem, ko mēs saskatām šajā ļoti sarežģītajā tīras enerģijas pakotnē Eiropai. Uh, bet uh, gribēju no sākuma uzsvērt, ka neatkarīgi no tā, kas notiek Eiropas Savienībā un nacionālā līmenī klimata un enerģijas jautājumos, mēs vēl joprojām uzstāsim uz sadarbību, jo kopā varam panākt vairāk nekā darbojoties individuāli. Tīrās enerģijas pakotne ir ļoti svarīga iespēja, lai pavirzītu uz priekšu uh, diskusija par Eiropu un nacionālā līmenī. Tā ir iespēja pozitīvi izcelt to, ko varat piedāvāt pilsoņiem. Uz četri galvenie punkti, par ko runāšu. Eiropa ir panākusi ļoti iespaidīgu progresu, veidojot iekšējo enerģijas tirgu. Tālākie soļi, kā jau norādīja iepriekšējā runātāji, šī atjaunīgās enerģijas mērķi, ko valstu vadītāji noteica 2014. gadā, paredz aptuveni 40% atjaunīgās elektroenerģijas līdz 2030. gadam. Tas nozīmē, ka a, šim enerģijas struktūrai ir jākļūst elastīgākai. Mm, Eiropas komisija savā priešlikumā to arī piedāvās izveidot elastīgākus tirgus pašreizējās uh, energo miksls Eiropas Savienībā. Mēs eh, novērojam ļoti būtisku uh, pārmērīgas kapacitātes situācija Eiropas Savienībā kopumā un redzam, ka nākotnē būs nepieciešams elastīgākas iespējas. Jā, piemēram, šī uh, ogļu kapacitāte, kā tā vajadzētu samazināties sistēmē paredzot lielākas iespējas elastīgumam un ļaujot tirgus reformām būt efektīvākām. Mūsuprāt, ir dažas interesantas iezīmes, indikācijas komisijas priešlikumā. Arī viņi runā par šo pārsniegtās kapacitātes jautājumu. Mm, komisija ir paziņojusi, ka viņi uzsāks dialogu ar dalību valstīm, kuras vēlas nodrošināt sociāli taisnīgu pāreju šādos reģionos, kur daudz tiek izmantotas ogles un tagad ir daudz ogleklis. Un, un tad lai ļaut viņiem mm, pāriet uz citiem resursiem. Otra lieta, ko gribēju uzsvērt, ir kapacitātes intervences. Komisijas priešlikumā ļoti uh, daudz vietas ir atvēlēti kapacitātes mehānismiem. Un mēs, domājot par Eiropas enerģijas pāreju, mūsuprāt, ir absolūti svarīgi, lai šīs kapacitātes intervences būtu atbilstošas dekarbonizācijai un elastīguma vajadzībām. Domā par to, kādu ieguldījumu var sniegt energoefektivitāte resursu uh, atbilstībā un esošu pieprasījumā. Un nu, mums ir jārīkojas, lai mazinātu šo resursu piemērotības bāžas. Ir vairākas svarīgas idejas, kā resursu atbilstība, ka to var būtiski pastiprināt. Uh, sagatavotajās normās, kā jāveido kapacitātes mehānismi, ja dalībvalstis uzskata, ka ir kādas problēmas ar resursu atbilstību. Šajā kontekstā, un tā mēs, tā mūsu viedoklis varbūt atšķirās no iepriekšējā runātāja, ka CO2 standarts, ko var iestrādāt kapacitātes mehānismā, ir laba ideja, lai nodrošinātu konsekvenci ar dekarbonizācijas uh, mērķiem Eiropas Savienībā. Nākamais komentārs par tirgus integrāciju atjaunīgās enerģijas resursiem. Protams, tirgus integrācija turpināsies. No valsts atbalsta viedokļa Eiropas komisija ir izdarījusi spiedienu uz dalību valstīm, lai tās nodrošinātu labāku tirgus integrāciju, lai būtu konkurētspējīgi uh, līguma piešķiršanu un tā tālāk. Bet uh, redzam, ka ETS cena, ja tā ir 60 eiro vai augstāka, tad uh, analītiskās perspektīvas nav reāli pieņemt, ka mums būs uz tirku balstītas investīcijas atjaunīgos energoresursos, lai tie spētu tātad nodur, tie padarītu uh, šīs investīcijas par liederīgām, to pierāda vairāk pētījumi. ET, tas šis cenu signāls, ko mēs varam sagaidīt no ETS, 10 gadai no 20 līdz 30 gadam, mums ir pamats uh, uzskatīt, kā vismaz apskatot šos skaitļus, vēl joprojām būs svarīgi tas, lai mums būtu robusti enerģijas enerģijas regulējums ietver dalību valstīs, jo tas a, samazina risku. Un riska samazināšana nozīmē investīciju izmaksas maksimāli zemas. Un to mēs, protams, vēlamies, a, lai šī cena, ko beigās samaksā patērētājs vai nodokļu maksātājs, nekā tas ir absolūti nepieciešams, ir skaidrs, ka šāda situācija ir nevēlama. Tādēļ ir nepieciešams robusts regulējums. Noslēgšu ar savu pēdējo slaidu. Um, kāda ir situācija pašlaik? Zinu, ka parlamentā un komisijā tiek diskutēts par ETS reformām. Uh, Grafiks, ko jūs redzat, atspoguļo pārpalikumu sistēmā, kas radīsies, ja nebūs, nenotiks fundamentāls ETS reformas. Nu, mēs nevaram sagaidīt, ka desmitgadē no 20. līdz 30. gadam, kad būs būtiskas izmaiņas investīcijās. Jā, liels jums paldies! Jā, protams, jūs pieminējāt svarīgas diskusijas Eiropas parlamentā par to, kā reformēt ETS, kurā virzienā. Esmu droši, ka noteikti būs arī jautājumi par šo tēmu. Bet eh, tagad uh, sāksim jautājumu atbilžu sesiju. Četri referenti, kas, četri no mūsu referentiem, kas ir pieteikšies runāt. Sākšu ar Kariņa kungu, jaunu energotirgus izveida. Vārds jums. Paldies, liels paldies runātājiem. Uh, Nu, sākšu ar komentāru, pēc tam jautājums. Komentārs iepriekšējiem runātājiem. Dzirdu to atkal un atkal, un, manuprāt, ir dīvaini, ka cilvēki saka, ka samazināts risks nozīmē samazinātas izmaksas, bet izmaksas samazinās, ka tiek maksimāli izmantota kapacitāte. Tad samazinās izmaksas, tam nekādas saistības ar risku. Nu, laikam es eh, nesaprotu, kā jūs to saskatāt šajā kontekstā. Uh, Mans jautājums par kapacitātes mehānismiem visiem trim runātājiem. Zinām, ka, ka atjaunīgo resursu daļa pieaug un tā turpinās pieaugt un e, iz, tiek aizvien vairāk izmantoti atjaunīgie energoresursi, tad sistēma aizvien vairāk palielinās uh, nepieciešamību pēc rezervas variantiem, ja nu vējš nepūš vai saule nespīd. Un vismaz līdz šim, tad kapacitātes mehānismi uh, darbojas šādi, ka kādam tiek maksāts tikai gadījumā, ja viņi mums ir nepieciešami. Mans jautājums jums būtu šāds. Vai tirgus var nodrošināt nepieciešamo rezervi uzticīgi, uzticamā veidā, lai nodrošinātu, lai nodrošinātu piegādas? Mēs varam pagaidīt divas stundas, lai mums piegādātu atnest, piemēram, avīzes, bet mēs nevaram gaidīt divas stundas uz elektrību, piemēram. Uh, vai tiešām atmaksājas maksāt kādam tikai, lai viņi būtu rezerves variants um, nepieciešams gadījumā. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji, paldies jums visiem par izklāstu. Un šeit ir runa par milzīgu paketi, pie kuras mēs sāksim strādāt. Un tāpēc, ja mēs sasniegsim Parīzes nospraustos mērķus, uh, tad uz 50. gadu būs pilnīgs dekarbonizācijas precis, e, process. Un šobrīd mums ir jāsasniedz uz 25. gadu nosprostie mērķi. Es vēlos patav, pateikties mūsu referentiem. Enerģētikas tirgus saskars ar nopietnām pārmaiņām. Uh, ar eh, zemu izmaksu un dažādu avotu enerģijas avotiem. Turklāt eh, tiek piesaistīti jauni dalībnieki, un tāpēc šāda pārskatīšana ir nepieciešama. Un šajā sakarā es gribētu Paulu Ekiskungam uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, jūsu viedoklis par to, vai tas atrisinās šaubas par efektivitāti, un šeit es atsaucos uz uh, Eh, pasākumiem, kas tiek izmantoti, lai noti, eh, spodrinātu zaļo tēlu, eh, ja var izmantot savā valstī izmantoto jēdzienu, un otrais jautājums - enerģijas izsekojamība. Savukārt pārstāvēji gribu uzdot jautājumu, kā Spānija var labāk izmantot lielāku atjaunīgo kapacitāti un kurš būs atbildīgs par jauno e, koordināciju par TS, TES un e, transportu reģionālā līmenī. E, paldies, Adams Giereks nākošais uzdod jautājumu. Paldies, mans jautājums ir adresēts Buka kungam. Jautājums ir sekojošs Viņš runāja par elastību un jau izskanēja tas, kā lai paturētu. Elastību izmantojot vēja enerģiju mums ir jāuztur lielas enerģijas rezerves, un tas samazina energoefektivitāti. Bet no jūsu sacītājs sapratu, ka 550 grami uz megavatu stundu ir e, standarts, un iespējams Vācijā ir plāns, kā vēja enerģijas varēs tikt izmantot kopā ar gāzes enerģiju. Tātad 20-30% vēja enerģijas un uh, gāzes turbīnas, nevis gāzes boileri, nodrošinās elastību un energoefektivitāti. Vai tas tā ir? Es gribētu uzdot eh, nākošos jautājumus. Bet tagad eh, kolēģis Mortens Petersens. Paldies! No manas puses tas ir jautājums un arī piezīmes ar ļoti inter, lielu interesi noklausījos prezentāciju. No doktora Nīsas prezentācija, kas uzsvēr tīkla izmaksas, es varu piekrist, ka mums pie šī aspekta ir jāstrādā. Un šis ir prioritārs jautājums, kas ir izrunājams mūsu komitejā. Paldies par šo iniciatīvu. Un man ir jautājums Vuka kungam vienā no attēliem. Atvainojiet, es nepaņēmu brilles, tāpēc nevarēju visu tekstu izlasīt. Un e, arī šie attēli bija visai piesātināti, bet ceturtajā attēlā jūs runājāt par robustu atjaunīgo tīklu. Jūs sacījāt un citēji, komisijas ietekmes izspēte uh, e, uz pārspīlē labumus, gūto labumu un nepietiekam atspoguļu izmaksas. Vai jūs varētu pastāstīt sīkāk, vai jūs esat veikuši kādus pētījumus vai aprēķinus šajā sakarā? Es gribētu dzirdēt jūsu aplēses. Paldies, kolēģi! Un tagad par pārvaldību. Kolēģis Turnes, paldies, man ir pārstāvis, seiks pārstāvim. Uh, Par fleksibilitāti runājot, kāda būtu saikne, un tas ir sastāj, saistāms ar Kariņkungu uzdoto jautājumu, kāda veida tirgus mums būtu jāveido, un kā jūs esat iecerējuši nodrošināt šo elastību, iekļaujot gāzes turbīnas, baterijas un tā tālāk. Tālāk jautājums Buka kungam. Nesen Eiropā bija divi konkursi piedāvājumi saules enerģijai. Viens bija Dānijā 55 eiro par megawatt stundu, tas bija uh, vācu dāņu piedāvājumus un praktiski vienlaicīgi Polijā iepirkums uh, saules enerģija, un tur bija 95% e, eiro uh, par megavatu. Kāpēc uh, ir šī 40 eiro atšķirība? Uh, Polijā un Vācijā, paturot prātā, kā zeme visdrīzāk Polijā būs e, zemāk, un ne Vā, Polija, ne Dānija neatrodas Eirozonā. Kā jūs varat šo starpību skaidrot? un vai šo anomalitāti varētu uh, izskaidrot vai koriģēt tā pati tehnoloģija, tā pati saules gaisma aptuveni, zeme lētāka Polijā, bet tomēr cenu starpība atšķirīga. Vai šeit var kaut ko darīt? And... Paldies par uzdoto jautājumu. Citi deputāti, Vērners kundze. Jā, herzlich. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi runātājiem. Pirmais par eh, cenu zonu sadalījumu. Komisija ierosina, ka uh, šīs um, ir jānosaka šīs diferencētās cenas, un tad šajās zonās nevar tik noteiktas robežotās cenas. Un tad komisija ir tā, kas pieņem lēmumu, vai šīs nacionālās, piemēram, zonas ir tālāk jāsadala vai nē. Nu, manuprāt, tas nav pareizi. Tā nav pareiza pieeja, jo komisijas priekšlikumā tiktu ietekmēti, tiktu neņemti vērā jau pastāvošie nacionālajie pasākumi. Un šī Vācijas, Austrijas cenu zona ir viens no likvīdākajiem tirgiem Eiropā, un manuprāt, tas ir absolūti pretproduktīvi tirgumu, ja tiktu veicināt vēl tālākas, tālāks sadalījums. Un otrs jautājums, uh, šis value of lost load, uh, Tad, tad cenu saglabāšana gadījumā, ja tiek zaudēta elektrība, vai šī, ko patērētāji būtu gatavi samaksāt, tad, lai a, izvairītos no pārtraukumiem elektropādevē. Un mans jautājums būtu šāds. Vai dalība valsts pati var a, tad, tad vienoties par šādu līgumu, tad mums beigās būtu 27 atsevišķi piedāvājumu, vai tad tas ne, nenovestu pie lielākas sadrumstalotības Eiropā. Tie ir mani jautājumi. Paldies, un tagad Roila kungs. Jā. Jautājumi par sadarbību Eiropas līmenī. Es jau vairāk kārt komisijai to jautājis, kādēļ ESAI Uh, ir jāveido ar vairākām kompetencēm. Es domāju, tas radītu vairāk problēmu nekā labumu. Vai varētu noteikt, kur tad ir problēmas sadarbībā, un tad uh, attiecīgi uz to orientēt tālāko darbu. Un otrs jautājums ir a, uh, problēmas ar a, enerģijas pārnes pār robežām. Un ir tiek teikts, ka vienkārši nav gatavības to darīt. Vai tas varētu būt tādēļ, ka tiktu radīta tāda, tāda uh, tik izveidota tāda liela infrastruktūra, bet uh, sasniedzot Vāciju ir tikai šie nelielie uh, reģionālie ceļi, un tad varētu rasties problēmas e Eiropā, ja Vācija nav paveikusi savu mājas darbu, bet tam jau mums nav vajadzīga jāsa. E un visbeidzot, kapacitātes mehānismi. Komisija ir ierosinājusi šo 550 gramus, kā maksimālo limitu, bet vai ir izveidot, veikts kāds ietekmes izvērtējums, lai pamatotu šādu izvēli. Paldies, un tagad Nikas kungs. Paldies, priekšsādātāji. Pirmais jautājums. Šķiet, ka subsīdijas visiem enerģijas veidiem tiks eh, atceltas ir runa par atjaunīgajām, par ogļu, par kodola subsīdijas tiek pārtrauktas. Tās tiek paredzētas tikai jaunajām tehnoloģijām. Un šeit, manuprāt, parādās problēma. Varbūt arī jūs esat par to domājuši, vai ir arī domāts par atbildi. Rumānijā situācija izveidojās sekojoša. Uzņēmums, kas iegādājās enerģiju par 10 eiro, un pārdeva to par tirgus cenu, par 50. Nu, tā tad no 10 uz 50. E, pārobežu transakcijām vajadzētu tāpēc notikt bez subsīdijām. Tālāk par kapacitātes mehānismu. Rumānijā janvārī desmit dienu garumā temperatūra bija mīnus desmit grādu un ārkārtīgi spēcīgs vējš Atsevišķās vietās temperatūra nokritās līdz mīnus 35 e, grādiem. Mums ir 30% atjaunīgo, 15% kodolu, 20% hidro un daļa ogļu enerģijas samērā nozīmīga. bija problēma attiecībā uz vienu nozīmīgu līgumu parakstīšanu, jo tika domāts, ka nevarēs atgūt investīcijas. Un komisija norādīja, ka tā nepiekrīt investēšanai ogļenerģijā, bet ogles ir tās, kuras šogad mūs paglāba. Tāpēc, kas notiks nākošajā gadā, jo šādas iespējas vairāk nebūs? To, to, kas mums nav, kurš mums to iedos, vai tie būs kaimiņi, e, diez vai, jo arī Bulgāriem nebija pietiekami, līdzīgi bija Krievijā, arī Ungāriem nebūs. Tāpat mums neizdevās panākt, saņemt vairāk gāzes Un šajos gadījumos kādi risinājumi būs, lai būtu enerģija visu laiku? Paldies, nākošais runātājs deputāts Krasno Demskis. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms komentārs. Pirmais runātājs sacīja, ka nevajadzētu sajaukt enerģijas un klimata politiku mērķus Šīs ir pilnīgi atšķirīgas lietas kuras būtu jāizrunā atsevišķos gadījumos, taču pirmajam runātājam bija attieksme pilnīgi atšķirīga. Jūs sacījāt, ka. Vai kāds nedzird mutisko tulkojumu? ka filozofija bija pilnīgi atšķirīga, enerģijas politikas jautājumi ir jāpakļauj enerģijas pārdevēja interesēm, bet Eiropā ir valsts, kura ir priekšgalā enerģijas transformēšanā un no nu, šīs dalībvalsts pieredzes mēs varētu izdarīt secinājumu strādājot pie Eiropas likumdošanas. Un es gribētu uzdot jautājumu eh, attiecībā uz enerģijas pārdošanas un eh, transmisijas mērķiem. Tie visi tiek sasniegti ar lielām grūtībām. Viena no tām ir tā, ka enerģijas rezerve, kas tika pieminēta, un problēmas ar pārvades līnijām. Un problēmām kaimiņu valstu pusē. Līdz ar to pirmajam runātājam es gribētu uzdot jautājumu, kā to var saistīt ar jūsu viedokli par to, ka ir nepieciešams eh, efektīvi integrēt atjaunīgos elementus. Vai jūs varētu sniegt piemērus tam, kā šādu uh, zonu veidošana palīdzētu mums efektīvāk integrēt atjaunīgās enerģijas. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο θέματα θα ήθελα να θέσω. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par eh, palīdzībām un atbalstiem un par to pārtraukšanu, lai integrētu vairāk atjaunīgos elementus tirgu. Kādi mehānismi tiek eh, piedāvāti, lai investori ne, jūs tos apdraudēti? Kā tas ietekmēs cenas? Nav, Tālāk eh, drošības jautājums. Atsevišķas dalībvalstis ir atkarīgas ne tikai no Eiropas Savienības, jo ir atsevišķām eh, valstīm, kaimiņu valsts, kas nav Eiropas dalībvalstis, kā tas ir Grieķijas gadījumā. Kāds būs pārrobežu atbalsts mehānisms, lai nodrošinātu piegādes un energodrošību neapdraudot piegāžu drošību šajās valstīs. Jūs esat runātājs sarakstā. Paldies! Gribēju vēlreiz uzsvērt, ka mūsuprāt visa šī pakotne, protams, ir saistīta ar klimata aizsardzību un nebūtu pareizi šos uh, klimata mērķus un enerģijas mērķus apspriest, nošķirt vienam no otra. Un mums ir jānodrošina tas, ka šie dekarbonizācijas mērķi, par kas, kas noteikti Parīzes nolīgumā, ka tiek, tiek ņemti vērā arī citos kontekstos. Un kāds ir pamatojums šiem emisijas, emisiju performances standartiem? Vai ir tāds pamatojums? Uh, Es domāju, ka būtu tikai pareizi, ir visam pareizi, ka Eiropas komisija ir ierosinājusi šo standartu. Paldies, un tagad Ernstas kundze. Paldies. Gribēju pieminēt divas lietas. No viena, pirmkārt, mēs daudz runājam par tīru enerģiju un par to, kā mazināt pasniegto kapacitāti, lai nepalielinātu cenas. Un mums ir jānodrošina tas, ka ir jābūt atbilstošām cenām, kas ir jāsagrabo, jāsaglabā. Tas ir 27. pantā noteikts. Bet nu, otra lieta, par ko grib runāt, ir šis enerģijas trūkums. Ar to sastopamies daudzos Eiropas reģionos. Mēs nevaram šīs tēmas nošķirt vienu no otras. Kā šis mērķis būtu savienojums ar klimata mērķiem un ergo nabadzību dažādās dalībvalstīs. Dažās dalībvalstīs ir uh, reģioni, um, kur ir būtisks problēmas ar to. Mm, tas ir viens no centrālajiem punktiem, uh, kas mums ir ļoti svarīgs, ko ļoti vēlamies atbalstīt. Un otrs komentārs par atjaunīgiem energoresursiem. Uh, Pēdējos mēnešos par to esam runājuši daudz, un vismaz mm, šeit piedāvātais atjaunīgo resursu risinājums tam nevaram pilnībā piekrist. Un kā jūs vēlētos um, mm, e, to risināt tālāk, vai jūs prāt šeit piedāvātājs ir atbilstoši noteiktajiem mērķiem? Uh, Es pati nāku no ogļu reģiona un visi šie, es redzu visus šos jaukās frāzes par tīru enerģiju, bet kas jūs prāt ir jādara, lai tas tiešām īstenotos, lai šī pārēja patiesām notiktu? Paldies, nākamais runātājs, Šons Kelijs. Paldies, paldies runātājiem. Es nāku no īrijas un Mums, protams, ir mūsu saistības, īstenībā izpildīt mūsu saistības klimata jomā, ievērst vairāk atjaunīgos resursus sistēmā, bet uh, saskaramies tagad ar jaunu problēmu, kas saistīta ar Brexit. Mēs vairs nebūsim savienoti ar Eiropas kontinentu. Protams, ir priešlikums par elektrības uh, savienotāju šis priekšlikums. Jā, tas ir ļoti labi, bet tas arī ir ļoti dārgi. Ideja, ka visa Eiropa būtu savstarpēji savienota energosavienībā, visi būtu savienoti. Bet kā mēs to varam īstenot veidā, veidā, ko varam atļauties? Nu, mans kolēģis Kristiānis, Kristiāns jau uh, Krišāns jau pieminēja, ka mums ir nepieciešama rezerves varianti, un mums ir jāiegūst atjaunīgā enerģija ne tikai no tradicionālajiem atjaunīgiem resursiem, vēja vai saules. Pagājuši gadu uh, mani kolēģi viesojās manā vēlēšana apgabalā, un mēs tur tiek veikta izpēta par offshore uh, vēju enerģijas ieguvi un arī par viļņu enerģijas ieguvi. Nu jā, protams, tam būs nepieciešams laiks, bet tas notiks līdzīgi arī kā vēja un saules enerģijas izmantošana kļuvusi par realitāti. Ja būs šie sastarpējie savienotāji, tad tā vietā, lai izmantotu fosilos energoresursus kā rezerves variantu, mēs varētu izmantot citus atjaunīgos rezultātus. Uh, atjaunīgos resursus. Piemēram, ja nebūtu, pie, nebūs pietiekami daudz vēja, tad varētu izmantot viļņu enerģiju un tā tam līdzīgi. Vai mums nevajadzētu prioritizēt Eiropas savienošanu, lai būtu pieejama tīra enerģija visā Eiropā, un tad arī visas pārējās lietas būtu daudz labāk izdarāmas praksē. Paldies! the answers and, uh, and un tagad uh, iespēja atbildēt un sniegt noslēgumu, kom sniegt noslēgumu komentārus. Jā, iezīmējās vairākas tēmas. Dažādi kolēģi par tām izteicās. Un jāsaka, ka pirmkārt liels paldies par jūsu jautājumiem. Manuprāt, te tiešām ir par lietas būtību. Kariņkungs, jūs sākāt zināmā veidā ierosinot, ka mums būs nepieciešama tāda uh, rezerves kapacitāte atjaunīgiem resursiem. Tas ir jāiestrādā sistēmā. Un no analītiskās perspektīvas, nu jāsaka, ka mēs tam mēs neesam varbūt šeit vienas prātas. Ir dažas uh, dalībvalstis, kurās viņu enerģijas uh, sistēmā jau ir ļoti liela atjaunīgo resursu daļa, piemēram, Īrija un Dānija. Mēs neuzskatām, ka tāda, tāda nu viens pret vienu paaugstinājums kapacitātē šajās valstīs. Jā, ir pētījumi, kas pavaras diezgan tālu nākotnē. Uh, Nu, tur iezīmējas jautājums par uzglabāšanu un aplūkojot uh, pašlaik Vācijas pārēju ir skaidrs, ka tas kļūs par svarīgu jautājumu, bet tas bū, aktualizāsies vairāk tikai tad, ja mums būs lielāka atjaunīgās enerģijas daļa nekā tas ir pašlaik. Ir tiešām jāizvērtē, cik liela rezerves kapacitāte ir nepieciešama. Ir nu, pārāk vienkārši teikt, ka tam ir jābūt viens pret vienu Jā, protams, priecātos arī par eh, detalizētāku diskusiju par šo aspektu. Gribēju arī uh, pieskarties kādā lietai, ko pieminēja vairāk runātāji. Šis 550 gramu sākotnējās veikspējas standarts. Gerekungs, jūs pieminējat, tas kaut kādā veidā ir saistīts ar Vācijas jautājumu. Nu, manuprāt, tā tas nav. Es uzskatu, ka komisija sagatavojot šo priekšlikumu, pavisam skaidri noteica, ka uh, tas atspoguļo visa enerģijas savienības projekta ideju, lai nodrošinātu konsekvenci un holistisku pieeju. Tādēļ ir jāņem vērā klimata mērķi, veidojot um, šo vienoto tirgu. Nu jau dažus gadus, vismaz kopš 2013. gada, Uh, Eiropas Investīciju banka neatbalsta projektus, kas neizpilda šo 550 gramu CO2 emisiju uh, standartu. Šāda prakse jau pastāv institūcijās, un es uzskatu, ka Tas, ja mēs atsakamies no vidē kaitīgām subsīdijām, nu, tā jau ir tāda ļoti ilga apņemšanās Eiropas Savienībā, un šis 550 gramu emisiju veikspējas standarts, tas attiecās tikai uz kapacitātes mehānismu, kurā tiek saņemtas subsīdijas, lai paliktu tirgu. Manuprāt, tas ir ļoti saskaņoti konsekventi ar klimata mērķiem, ka šī ideja, ka nevajag subsidēt lietas, kas ir kaitīgas videi. Un, protams, ka siltumnīca efekta gāzes ir kaitīgas videi. Tormas kungs, jūs jautājāt par to, uh, kādas ir atšķirības starp uh, saucentīs konkursiem Polijā un Dānijā, un nu, tas sasaistās arī ar iepriekšējo jautājumu par to, kādēļ ir radies šis jautājums par izmaksām, un arī uh, Kāriņa kungs pieminēja to, ka nu, risks tiek interpretēts kā izmaksas. Jā, es pārāk gari to nepaskaidrīju, nepaskaidroju. No investoru perspektīvas. Šīs investīcijas atjaunīgajā enerģijā ir kapitāla intensīvas investīcijas. Infrastruktūra jau pastāv un tiešām ir ļoti maz, ko varat darīt savu investīciju laikā, lai ko mainītu. Jūs uh, vairāk nekā uh, citu tehnoloģiju gadījumā paļaujoties uz šo ļoti uh, stabilo apstākļu perspektīvu. Mēs runājam par uh, regulējumu un politisko stabilitāti. Un nu, eh, tas, protams, eh, nozīmē, ka ja jums, ka jūs ieguldat eh, savu kapitālu atjaunīgajā enerģijā, tad šīs riska prēmijas arī ir jāiesaist šajos aprēķinos. Palūkojoties uz Eiropas karti pašlaik ir skaidrs, uh, ka izmaksas, kapitāla izmaksas atjaunīgajā enerģijā ļoti atšķirīgas dažādās dalību valstīs. Kā tas ir radies, ir problēmas ne tad, ko var saistīt ar dažādu regulatoru vidi šajās valstīs, Tas, protams, ir tāds suverēns risks, kas saistīts ar investīcijām konkrētajā dalībvalstī. Un šie divi faktori ietekmē dažādas investīciju izmaksas. Tomas Kungs jau teica, ka viens un tāds pats investīciju projekts Polijā pašlaik izmaksā vairāk nekā Dānijā. Uh, Um, ja mēs aplūkojam šos saistošos Eiropas Savienības mērķus, tas ir kopīgs mērķis attiecības atjaunīgo enerģiju. Nu jā, tā ir tāda lieta, ko varbūt varētu risināt piedāvātajā pakotnē. Es uzskatu, ka komisijas atjaunīgās enerģijas priešlikums, ka tajā jau ir atrodams pamats, lai varētu strādāt tālāk. Bet nu, komisijai vajadzēs atrisināt kapitāla izmaksu jautājumu dažādās dalībvalstīs. Šķiet, ka es atbildēju uz lielāko daļu no jautājumiem. Jā, mums ir vēl divi runātāji. Lielas paldies! Buka kungs. Es pārstāvu uh, eh, enerģiju veda. Nē, vārds jums kundzē. Man lūdzu atbildēt. Kāriņa kungs, jūs uzdevāt jautājumu par kapacitātes mehānismiem. Uh, Mums nevajadzētu notulēt, noturēt šādu melns vai balts, šādu veidu diskusiju par kapacitātes mehānismiem. Ir, eh, to jau pieminējām arī iepriekš, ir jāņem, jārā ne tikai ģenerēšana, bet ir jāizvērtē arī citas iespējas, energoefektivitāte, kas var sniegt sev ieguldījumu, resursu atbilstība Eiropā. Tāpat arī ir jāizvēlās tas, ka un jūs izvairāties no uh, šīs oglekļa piesaistas uh, subsīdijumam, ir jāņem vērā arī uh, savienotāji, lai būtu reģionāla un Eiropas pieeja veidojošos mehānismus, un gala beigās tie var būt tādi, tie ir pārējais pasākumi. Un pēc tam, kad tiks izvērtāta resursu atbilstība, kas arī ir ļoti svarīga, uh, Mēs nevēlamies tātad, pārāk pieturēties pie nacionālajām pieejām Eiropas enerģijas politikā, bet gala beigās mums ir jādomā par efektīvu sistēmas pārvaldību, kurā mēs ja, izņem, izmantotu arī digitālā vienotā tirgus iespējas, veiktu optimizāciju un arī patērētājs spēlē centrālo lomu, un tādas nu, ir perspektīvas tuvākajiem desmit gadiem. Uh, Ja jūs varat tā kā, nu, pozitīvi atbildēt šiem jautājumiem, tad jā, kāpēc, lai mēs neveidojam kapacitātes mehānismus. Un otrs jautājums. Martīna Werner uzdeva jautājumu par eh, šo cenu zonu sadalījumu. Nu jā, protams, Eiropā šis tad būtu ļoti slikts reisinājums. Laikā, kad vēlaties veikt integrāciju tomēr esam situācijā, kad ir ļoti daudz trūkstošu posmu. To pieminēja arī Roila kungs. Uh, šī uh, dienvidu savienojuma trūkums ir uh, ļoti būtiska problēma Eiropā. Eiropas ziemeļos ir daudz tīrās kapacitātes, Danijā un Vācijā tiek izmantota pastāvošā kapacitāte līdz pat 60%, bet trūkst savienojuma ar dienvidiem. Tad savienojums starp eh, Vācijas eh, ziemeļiem un dienvidiem. Tas ir jāatrisina. Nu, tad eh, tikai otrā, nu, te ir jāmeklē risinājums. Tas ir politisks lēmums. Un CAMC sagatavo uh, Uh, savu priekšlikumu, gala beigās te jau būs politiķi, kas pieņems lēmumu, ko darīt. Roila kungs, jūs jautājat, kādēļ mums nepieciešama spēcīga asa, vai nepietikuši vienkārši ar vairāk spēcīgiem tīkliem. Es saku, ka mums, es teiktu, ka mums ir nepieciešami abi. Mums ir jānovērš šķēršļi Eiropā, un mūsu pētījumi pierāda, ka, jā, šādi šķēršļi pašlaik pastāv, uh, Bet, ja vēlaties izveidot iekšējo enerģijas tirgu, ir nepieciešams labāks regulējums, ir jāoptimizē sistēma, kur mēs mācītos no ASES pieredzes 2009. gadā, kur viņi nonāca strupceļā ar nacionālajām interesēm, kur bija skaidri redzama uh, nepieciešama pēc labākas lēmumu pieņemšanas, jā, un kad arī nepieciešama zināma uzraudzība. Pie divreiz jautājums par Rumāniju no, no, no Dominikas kungs un arī Grieķijas jautājums par uh, energo drošību goldspēlu. Jā, nu, bija viens procents. Janvārī, kad uh, temperatūras sasniedz minus 20 vai pat zem 20 grādiem. Jā, nu, katru gadu tā tas notiek, jā, protams, atvainojos. Bet, nu, vismaz pēc mūsu scenārija tas nav tāds ierasts gadījums, bet tā vietā, lai būtu reģionāls risinājums, katra valsts mēģināja šo problēmu atrisināt individuāli. Tas, protams, nav labākais risinājums. Ir jāpanāk tāds sadarbības līmenis, kur to varētu novērst kopīgs, ir atkarīgs no regulējuma, no valdībām, no labas, labi risinājuma Eiropas līmenī. Mm. Mm pašlaik tiek izvērtēts tās, kā lai mēs nodrošinām labāku darījumu šīm valstīm un šo valstu pilsoņiem. Un pēdējais jautājums, par ko gribu runāt. Šī enerģijas nabadzība, enerģijas trūkums, ko darīt ar tām valstīm, kurās cilvēki izmanto dažādu, izmanto ogles, lai apsildītu savus uh, mājokļus. Nu jā, problēma ir zinām jau labu laiku, un atbilde būtu, um, un var runāt par Vācijas gadījumu, es pat esmu vācieta, ir uh, Vācijas Nacionālā banka, kurā, kurā ir programmas, kas uh, izsniedz cilvēkiem 0% aizdevums, lai viņi varētu siltu izolāciju uh, izveidot savās mājās un tam līdzīgi. Nu, jā, tas tāds paraugs, ko varam aplūkot Eiropas kontekstā arī. Jā, arī citās valstīs dažādi risinājumi, jo nekad nenotiek um, ne, pārēju veiksmīgi valstīs, kurās mākslīgi tiek kropļotas cenas. Paldies! I. Paldies eh, NSOE eh, pārstāvēju par sniegtajām atbildēm. Un eh, visbeidzot viesis, kas sāka pirmais. Jā, tātad izskanēja jautājums, vai tirgi spēja vispār garantēt piegādes. Jā, ja runa ir par tādu tīru enerģijas eh, tirgu. Tātad eh, teorētiski tas ir iespējams. Eh, tas nepieciešami arī, protams, investīcijas un attiecīgs ieņēmumu līmenis no šīs tirzniecības. Bet nu, šajā hipotetiskajā scenārijā tas piegāžu garantētības līmenis ir tirgus darbības rezultāts, efektīvas tirgus darbības rezultāts, un pati šī tirgus darbība tad uh, ir kā tas piegāžu garants. Uh, un, un, un šī garantētība tad būtu tādā līmenī kā šodien vai, vai pat lielāka. Mēs vēlamies sasniegt uh, tādu šo te piegāžu garantētības līmeni, kas ir augstāks nekā vienkārši tādā dabīgā tirgus spēku ietekmes ceļā uh, radies un iespējams. Un par, par kapacitātēm runājot, tādi var būt nepieciešami, piemēram, ja ir, ir kādi pārvades ierobežojumi vai pēkšņi, eh, pēkšņas deficīts, pēkšņas pieprasījuma pieaugums, eh, ko nespēja apmierināt eh, tirgus ar, ar, ar ierastajām jaudām, caurmēra jaudām. Uh, nu, šādas kapacitātes rezerves ir jāieplāno, bet tādā veidā, lai tas eh, nebūtu tāds uh, konkurence un cenu līmeni kropļojošs uh, spēks. Tālāk jautājums, ko mēs tad darām situācijās, kad divās darījuma pusēs ir atšķirīgi spēles noteikumi vai uh, netiek uh, tādā veidā kropļots tirgus? Jā, tieši tā atšķiras spēles noteikumi. Uh, Ja un ja šie kapacitātes rezervju noteikumi tiks tā, tā atstāti tādā pašplūsmā, mm, tad eh, nevarēs runāt par tādu taisnīgu, vienlīdzīgu konkurēšanas iespēju. Eh, te ir mums eh, nepieciešams tāds, tāds virs augšais līmenis, lai menedžētu šo pārobežu kapacitāti mm, kaut kā saskaņotu un, un valstis varētu kopējā katlā likt savas, savu, savu uz brīdi lieko e, enerģiju. Tālāk par, par elastību izskanēja jautājums, kādi tirgi tad mums nākotnē ir vajadzīgi, lai tajos e, integrētu šos atjaunīgos energoresursus. Ir dažādi, e, dažādi tirgi, kur tiek dažā, dažādā, tā teikt, iesaiņojumā energoresursi tirgoti. Nu, piemērs, kā tas notiek praksē Es runāju par mūsu spot tirgu, tas ir tas eh, likvidākais īstermiņa eh, produktu tirgus. Eh, te ir daudz dažādi produkti, piemēram, 15 minūšu līgumi, 30 minūšu līgumi, ar kuriem uh, var, var tirgoties, un, un tā tad šis te laika nogrieznis tuvojas nullei. Tas dod reālu elastību iespēju. Tātad 30 minūtes pirms piegādes jau tātad produktu ir iespējams pirkt un pārdot. Un tas ir ievērojams sasniegums, tas ir milzīgs tāds, tāds uh, elastības pieaugums. Uh, Um, kas atraisa šo te likviditātes rezervi uh, piedāvājuma, pieprasījuma pusē. Tāpatās mm, šādā tirgu tad, mm, nu, principā var apgādāties ar, ar, ar tādu elastības rezervu uz priekšdienām, mm, uzelpot uh, vieglāk. Un, ja runājam par futures, par, par šiem te nākotnes darījumiem, uh, mūsu biržā ir tādi produkti, kas ir, ir tieši kā reiz uh, izstrādāti, lai, lai īpaši būtu piemēroti darījumiem ar atjaunīgiem energoresursiem. Iztermiņa tirgi tas ir tas formāts, kas ir uh, tātad eh, tirgus kontekstā aktuāla. Cena, protams, laika gaitā var svārstīties, bet jā, man pēkšņi savajadzētos eh, tagad tūlīt eh, energoresursus, tad cena varētu būt diezgan sāpīga. Nu, lūk, un lai šo risku man kā potenciālam pircējam noņemtu, mēs piedāvājam, piedāvājam attiecīgu šo mm, nākotnes darījumu futures instrumentu. Uh, Vācijas, Austrijas apvienotajā tirgu šādi, šādi risinājumi jau ir aprobēti. Nu, mēs, Vācijas, Austrijas tirgus šai ziņā ir, ir, ir soli priekšā pārējiem. Un liekot tādus kaut kādus, kas visvairāk bremzē šādu tirgu un šādu produktu attīstību, ir, ir um, kūtrums regulē, regulējošajā pusē. Teorētiski produkti var tikt piedāvāti, uh, Eh, bet, nu, mēs nonākam šajā te vistas un olas situācijā, kas ir pirmais, kam vajadzēja būt pirmajam, kas, kas būtu vajadzīgs pirmais. Lūk, paldies! Jā, atļausiet arī man uzdot vienu jautājumu. Eh, piedodiet, bet vienu, vienu jautājumu nekomentējāt. Eh, visi tā vienoti uz, uz visu atbildējāt izņemot vienu momentiņu. Uh, labi, teikšu jums paldies. Uh, tiešām uh, ļoti kompetentas, izsmeļošas atbildes uz uh, uh, ļoti āķīgiem, uh, precīziem jautājumiem. Paldies jums! Uh, hearing. Un tagad mēs varam pāriet pie mūsu uzklausīšanas otrās daļas par atjaunīgo enerģiju iekļaušanu tirgu, par iespējām un par šķēršļiem. Un es gribētu tagad iesākt ar pirmo runātāju. Ja tagad var aicināt viņus paaugstinājumu, un tas būs Jose Donoso. Viņš ir UNIF ģenerāldirektors. direktors kas ir Spānijas fotovoltais, eh, fotoelektrisko elementu uzņēmums. Šī diskusija būs ļoti interesanti, jo Donosokungs ir ģenerāldirektors un viņš pārstāv fotovoltaisko tirgu Spānijā. Un tagad vārds jums. Vispirms ieslēdziet mikrofonu un jūs varat sākt. Jūs varat izteikties jebkurā mm, no jums vēlamajām valodām. Visas 23 ir šodien pieejamas. Okay. Yeah, yeah. Okay. Sorry. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for. Paldies par iespēju izklāstīt mūsu domas šajā Uh, pasākumā. Pēdējo gadu gaitā mēs vērojām, kā pasaulē samazinās uh, cenas atjaunīgajām enerģijām aptuveni 80 pat 85%. Tas nozīmē, ka šobrīd atjaunīgās enerģijas ir ne tikai um, lētas, eh, ne tikai tīras, bet arī lētas. Kāda ir šķiršļa integrācija tirgū? Mēs saskaramies ar nopietniem šķēršļiem. Viens no tiem ir juridiskās skaidrības trūkums. Un šobrīd ir ļoti svarīgi tas, ka res direktīva, kas tiek diskutēta parlamentā, situāciju labos. Ehm, tikai eh, kādā veidā mēs varam nodrošināt šo jur, juridisko skaidrību. Important... Nākošais svarīgais punkts ir ilgtermiņa cenu signāla trūkums. Mēs vēlētos piedalīties e, tirgu, bet problēma ir tā, ka tirgus ir varbūt atšķirīgs no tā, kāds tas bija pirms 30 gadiem. Un tas nozīmē, ka eh, atjaunīgajām enerģijām nav eh, noteikti izmaksu, un ja mēs uzticamies Parīzes nolīgumiem, tad katru gadu mūsu tirgu būtu vairāk atjaunīgo enerģiju, ko veidotos situācija, kurā mums ir jāpārskata tirgus sistēma. Šobrīd ir jāpārdomā par mūsu tirgus dizainu, ko vajadzētu piemērot realitātei. Vai tā ir prioritāte nacionālajai valdībai, kad mēs redzam, ka mērķis ir tikai 27%? Vai pastāv patiesa vēlēšanās no uh, valdībām un tajā pašā laikā Ja mēs vēlamies sasniegt mērķus, tad mums ir šie 27% jāpalielina līdz reālai un jāsasniedz Parīzes nolīgumā sacītais. Tādā veidā mēs varēsim uzņemties Eiropai pienākušos eh, vadošo lomu globālā līmenī. No our... Nopietna problēma ir eh, virskapacitāte. Ja mēs nevēlēsimies eh, šo tirgus dizainu, pārskatīt. Tālāk runāsim par iespējām. Izmaksu samazināšana. Tāpat tas ir mūsu devums cīņā pret klimatu pārmaiņām, Eiropas vadī, vadošā loma, darbietu radīšana. Un smārts pilsētu veidošana, kas ir ļoti nozīmīga aspekts Un mūsu prāts nā, tuvākajos gados tā būs nozīmīga darba loma. Or the city empowerment for to have more active consumer. Bet m, mēs saskaramies arī ar šķēršļiem. Mēs katru gadu redzam, ka saskaramies ar ekonomisku barjeru noteikšanu pašpatēriņam, kad patērētājam jāmaksā, kad viņš uh, viņam ir jāmaksā par savas elektrības iepludināšanu tīklā, taču no viņa tiek prasīts maksāt par enerģijas izmantošanu savās mājās. Mēs nedrīkstam patērētājiem likt maksāt par to, ko viņš pats ir saražojis. Tālāk, nākošā problēma ir administratīvu barjeru veidošana. Mums ir jā, samazina administratīvās barjeras un jāvienkāršo procedūras, kas atbilst reālai projekta uh, darbībai, tālāk barjeras uzkrāšanai. Kā mēs nodrošinām šo uzkrāšanu? Mēs nedrīkstam paredzēt barjeras, Un mums ir jādomā par konkurētspējīgu tīru cenu noteikšanu tirgū. Tāpat ir jākoriģē un jāpiemēro vides noteikumi, lai varētu veicināt gan pašpatēriņu, gan citus aspektus, kas ir katrā konkrētā vietā piemēroti Tas nozīmē, ka mums ir iespēja ne tikai veidot tīru enerģiju, bet arī šī tīrā enerģija būs gana lēta un konkurētspējīga. Nav, Ivaimē. Paldies eh, par šo uzrunu. Vārds Arnā Šaperonam. Totāla korporācijas Eiropas lietu ģenerāldirektors. Eh, Totāla ir ceturtā pasaules lielākā naftas gāzes kompānija un eh, vadošais eh, saules enerģijas uzņēmums. Tā ir sākotnēji Francijas kompānija, bet mūsdienās tā aktīvi darbojas vairāk kā 130 pasaules valstīs un nodarbina vairāk kā 100 tūkstošus cilvēku. Tas ir fantastisks skaits. Um, Vārds uzņēmuma totāla pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, cienījamie parlamenta deputāti. Paldies, ka iepazīstinājāt īsumā ar uh, totālu korporāciju, bet kas par mums ir uh, mazāk zināms? Mēs nodarbojamies ar naftu, gāzi, saules enerģiju, bet arī uh, akumulātoru bateriju jomā. Uh, Pagājušajā gadā iegādājāmies vairākus uzņēmumus, iepirkām arī piegādes uzņēmumus. Beļģijā Lampīris ir tagad mūsu, mūsu uzņēmums un apkalpojam vairāk kā 4 miljonus patērētāju dienā, to starp 2 miljonus Āfrikā. Uh, Kā integrēt klimatu, klimatu pārmaiņas mūsu stratēģijā? Tā, pa, š, tā pamatā ir trīs pil, pīlāri. Oglekļa intensitāte kā apsvērums, atjaunīgo energoresursu apguve. Te mūsu mērķis ir zemu oglekļa izmešu komponenti palielināt līdz 20% 20 gadu laikā. Kļūt par vienu no trīs vadošajiem pasaules uzņēmumiem saules enerģijas biznesā tāpat arī attīstīt elektroenerģijas uzglabāšanas, uzkrāšanas kapacitāti un biotehnoloģijas. Trešais pīlārs uzlabo mūsu pašu iekšējo energoefektivitāti un ļauj atbildīgi ieteikt un piedāvāt atbildīgi saražot elektroenerģiju mūsu patērētājiem. Oglekļa cena tas ir mm, fundamentālais elements šajā virzībā Un ETS ietvaros tas ir mm, pats galvenais elements. Mēs vairs nevaram paļauties eh, tāpat laikā uh, uz tādu CO2 cenu, kas uh, ir ap 5 eirām par tonu. Ir nepieciešams šo mehānismu tālāk attīstīt. CO2 tirgotāji, tirgus dalībnieki nav mm, pārmērīgi optimismu pilni. Uh, būs nepieciešami citi risinājumi. Britu piemērs šai ziņā ir interesants. Briti apvienoja ETS ar uh, zēmu CO2 cēnu tirgu, ir devis savus augļus, un šis uh, apvienojums ir ļāvis par 50% samazināt CO2 izmešus atsevišķās nozareis. Totāli jau šobrīd pārorientē mūsu investīciju plānu, pieņemot, ka oglekļa CO2 cena ir ap 30 dolāriem par tonu. Nonākot pie atjaunojamo energoresursu otrās direktīvas, tehnoloģiski neitrāli konkursu nolikumi. Nē, tas, mūsuprāt, ir vērtējums kritiski. Konkursu nolikumiem ir jābūt tādiem, kas maksimāli privileģē uh, un optimizē eh, atjaunīgo resursu uznākšanu, tā teikt, uz skatuves. Eh, tas nozīmē, ka ir citi akcenti plānošanā nepieciešami reģionāli un arī nacionālā līmenī, eh, kur ūdens, tātad vēja, saules energoģenerācija ir, ir iespējama tikai ar pārtraukumiem vai, vai ir kādi citi dabīgi šķēršļi. Daudz gadu mm, plānam ir jābūt uh, konkursu izpildē, kas ļautu garantēt uh, noteiktu piegāžu apjomu. Ir absolūti svarīgi, uh, kā nozarei, tā infrastruktūras būvniekiem gūt tādu vismaz, apzināt vismaz tādu trīs gādu horizontu Atjaunamo energoresursu integrēšana energopārvades tīklu ar, dizainā ir absolūts priekšnosacījums paredzot eh, tātad specifi, atjaunojumiem energoresursiem specifiskus risinājumus. Nākotnē būs arvien vairāk tādu, tādu dienu gada garumā, kad simtprocentīgi dienas patēriņu nodrošina tieši atjaunojumie energoresursi. Un šādas dienas Eiropā jau vairākas ir bijušas aizvadītajā uh, eh, gadā. Uh, E, līdz ar to sistēmai ir jābūt pietiekami elastīgai. Un, ja runājam par gāzi, priekšsēdētāju Buzek, man tiešām e, bija liels prieks, ka jūs pieminējāt gāzi, kas arī ir mūsu biznesa e, gāze ir īpatnējs produkts, kuri nepieciešami specifiski risinājumi, lai nodrošinātu piegāžu ne, nepārtrauktību, rezervas, uzkrājumus. Un pie, korekcijas pie, pie, pieprasījuma pusē. Šeit ir nepieciešama uzglabāšanas jauda, runājam par elektroenerģiju, tie ir akumulātori, baterijas, lielajaudas baterijas. Šeit viens no lielākajiem izaicinājumiem nākotnē būs tas, ka ir tāds epizodisks elektroenerģijas pārpalikums atkarībā no tā, kad ir, ir, ir kura ne, tā, tā ir darba diena vai nedēļas nogale, saulaina diena. Uh, Uh, un šeit ir nepieciešams šo mirklīgo uh, pārpalikumu efektīvi uzglabāt un pārvadīt nepieciešamas gadījumā. Mēs atbalstām komisijas centienus šeit uh, reformēt regulējumu, bet ar diviem nosacījumiem. Pirmkārtām, prioritārās pār, pār, pārvades atcelšana, adekvāta pienācīga kompensācija, lai investori nezaudētu savu, savu, savu produkciju Pašpatēriņš arī ir jautājums, te ir nepieciešams labs, efektīvs risinājums, kas stimulē pašpatēriņu. Un šo, šo nozari, šī nozare pārvērtīs Eiropas enerģētikas tirgu līdz nepazīšanai, un mums ir jābūt gataviem nākotnes izaicinājumiem, piedāvājot efektīvu, uh, taisnīgu uh, regulējumu un uh, godīgas, taisnīgas cenas patērētājiem. Noslēgumā. Pirmkārtām Eh, eh, pieauga tātad energoresursu daļa kopējā patēriņā, tie kļūst eh, pieejamāki, lētāki, izmaksu marža relatīvā tuvojas nulle vai jau bieži ir nulle. Un tieši tāpēc komisijai ir taisnība vēršoties pie dalību valstīm ar aicinājumu atteikties no cenu regulējuma atjaunojumiem energoresursēm. resursēm ļaujot eh, tirgam attīstīties eh, pašplūsmā un nonākt līdzsvaru eh, stāvoklī. Otrs. Eiropas piegādes pusē ir nepieciešamas pārmaiņas, sekmējot pieprasījumu pēc zema oglekļa energoresursiem. Ir jāstimulē Eiropas PV industrija reaģēt uz Ķīnas agresīvajiem gājieniem šajā tirgū Ķīnas noieto ceļu mums atkārtot neizdosies, jo pat tam lāgam ir attīstījusies ražošanas tehnoloģija, tātad dirgus ir mainījies uz neatgriešanos. Tāpēc mums ir jāraugās uz to, kādi citi risinājumi pētniecības izstrādes jauninājumu jomā ir, ir iespējami, jo ar šī brīža situācija ir nepietiekami Ir jādomā arī par darba vietām mūsu pilsoņiem. Centralizētas, decentralizētas uh, energosistēmas attīstās paralēli. Uh, šeit uh, mm, tā tad ir jāsakmē efektīva attīstība. Digitalizācija, konverģence tirgu mm, elektroenerģijas patēriņa tendences mainās roku rokā ar uh, pārmaiņām uh, šai, šai digitalizācijas procesā. Paldies! Brīnišķīgi, brīnišķīgi, saka Bozaka kungs. Lieliski. Un kā trešais, kā trešā mūs uzrunās Monika Moraviecka, Polijas elektroenerģijas asociācijas uh, uh, valdes locekle. Eh, viņa pārstāv lielākos polijas energoelektroģenerācijas uzņēmumus un eh, arī pārvades uzņēmumus, kas apvienojušies šajā eh, asociācijā. Maraveckas kundze enerģētikas jomā strādāja vairāk kā desmit gadus un cita starpā. Uh, pamatojoties uz, uz viņas nopelniem nozarē, arī tika, nozi, tika iecelta šai valdē. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Sākšu varbūt ar tādu piezīmi nedaudz ne par tēmu. Esmu polieta un nemaz netik sen bija starptautiskā sieviešu diena. Es nezinu, vai zināsiet, bet Polija ir pirmā OECD dalībvalsts, kur ir panākta uh, dzimumu līdztiesība samaksas ziņā. Jā, ir labi būt polētai vismaz šajā ziņā. Mums apmēram pieciem, četriem, četriem gadiem PVC prognozēja, ka uh, Polija to sasniegs, pārējās OECD <laughs> valstis tiek prognozēts to sanāks 50 līdz 100 gadu laikā, 100 gadu vairākumā citu valstu. Un ir divi būtiski izņēmumi Te, protams, ir ļoti lieli skaitļi. Spānijā tas būs 2230. gadā. Šajā gadā Spānija panāks dzimuma samaksas taisnīgumu un Vācija 2297. gadā. Jā, nu tas tā. Ne par tēmu, bet, nu, varam droši apgalvot, ka visa valsts, pasaule pul, pilnībā funkcionēs uz atjaunīgiem energoresursiem, pirms tiks panākts samaksas vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm. Un atgriezīšos tagad pie tēmas. Okay. Um, it goes without saying that the... Protams, ir skaidrs, ka atjaunīgās enerģijas mērķis 2030. gadam ir saistoši Eiropas Savienības līmeņa mērķis, un jānorāda, ka mums nav saistoši nacionālo mērķu, paturēsim to prātā vismaz pagaidām. Gribētu īsi pieminēt četras problēmas zonas. Lineārā trajektorija, izmantojot, kur ir jāsasniedz mērķis, tālāk finanšu platforma, kas ir kas kalpo kā soda līdzeklis, ja netiek sasniegts mērķis, pārobežu dalības subsīdiju schēmas un elektrība no biomasas. Īsti pievērsīsimies pirmajai tēmām - lineārā trajektorija. Kādēļ, manuprāt, tai nevajadzētu būt obligātai? Pirmkārt, enerģijas nozare neattīstās lineārā veidā. Uh, jo īpaši salīdzinot to dažādās valstīs. Ja aplūkojam Eiropas Savienību kopumā, var būt, bet ne katrā valstī. Padomājiet, piemēram, par offshore vēju vai, piemēram, biomasas izmantošana. Manuprāt, lineārā trajektorija tai nevajadzētu ieviest saistošus nacionālos mērķus pa tādiem aplinkus ceļiem, jo mums nav nacionālu mērķu un nevajadzētu pie tiem atgriezties ar šī līdzekļa palīdzību. Elastīgums ir ārkārtīgi svarīgs. Elastīgums nepieciešams, lai dalībvalsts varētu sasniegt šos mērķus, kas viņ, viņuprāt visatbilstošākajā un izdevīgākajā veidā un lineārā trajektorija ir pretrunā ar šo mērķi. Otrakārt, finansēšanas platforma Pirmkārt, pārvaldības regulā ir teikts, ka komisijai būs pilnīgas pilnvaras izveidot un pārvaldīt finanšu platformu. Dalība valstis neveiks vai Eiropas parlaments neveiks nekādu uzve, uzraudzību par to. Manuprāt, tas nav pareizi. Un tad kādai mums ir vajadzīgs šis instruments? Atjaunīgo resursu projektu atbalstīšana ārpus donoru valstīm uh, um, neatrisinās piegādes plaisu konkrētās dalībvalstīs. Un nepārprotiet mani, es zinu, kas ir šī visa pamatā, ka ir jāizstrādā atjaunīgie resursi tur, kur tas ir, tur, kur to darīt ir visizdevīgāk, un Eiropas Savienība ir zaudējusi miljardiem eiro, nedarot to līdz šim. Bet, nu, tagad ir daudz par vēlu to darīt, jo atjaunīgiem resursiem ir ir jābūt uz tirgu balstītiem. Mm, es nepiekrītu, ka tie nekad tādi nebūs. Tā tas notiks. Un man iepriekšējais runātājs jau teica, ka tie jau tagad ir lēti. Tātad, jā, tie ir uz tirgu balstīti resursi, mums nav nepieciešama finanšu platforma. Pārrobeža dalība arī likt dalību valstīm maksāt, lai atbalstītu attīstību citās dalību valstīs, manuprāt, nav pareizi. Jā, atjaunīgie resursi ir jāizstrādā, jātīsta tur, kur to darīt ir visizdevīgāk, bet tas ir jādara bez subsīdijām nākotnē. Es nedomāju, ka tas mums ir nepieciešams, obligāta dalība, obligāta uh, pārrobežu dalību no sākuma 10% un pēc tam 15% apjomā, tas ir krietni par daudz. Un visbeidzot, tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi - biomasa. Biomasa tiek diskriminēta atjaunīgo resursu ietvarā, kas mums ir piedāvāts, jo elektrība no biomasas netiek ieskaitīta mērķī, ja vien tā nenāk no augstas efektivitātes koģenerācijas biomasa ir labākais uh, pārējas resurs, un šīs tad pārēja no ogļu enerģijas. Nu, ja mēs neizmantosim šo iespēju, tad pārēja no iegļogotās enerģijas būs dārgāka un neefektīvāka. Jā, un treškārt tā var sniegt nepieciešamos sistēmas pakalpojumus, lai uh, papildinātu citus atjaunīgos resursus. Un visbeidzot, tas gan jau tika vairāk kārt pieminēts, uh, emisiju veiktspējas standarts. Es daudz laika pie tā nepavadīšu. Mums būs nepieciešama rezerves, enerģijas avoti, varbūt neviens pret vienu, bet tas būs nepieciešams vismaz līdz brīdim, kamēr netiks izveidota liela energouzglabāšanas kapacitāte. EPS e mums noteikti nav nepieciešams. Domājam, ka viens instruments, viena problēma ir pareizā pieeja. Tas apdraudēs piegādes drošumu, īpaši atsevišķās valstīs, es konkrētas valsts nepaminēšu, jūs tās jau zināt. Un noslēdzot uz pozitīvas nots. <clears throat> Pagājuši sestdien Eiropas Savienībās enerģijas mikslī 20% gandrīz bija Vēja enerģija Polija uh, sarakstā reitingā ir 7. vietā, 18% no enerģijas ir vēja enerģija. Jūs varbūt nezināsiet, bet esam 7. 7. lielākais vēja enerģijas uh, izmantotājs, ražotājs Eiropā. Mēs esam pat lielāki nekā Dānija, varbūt pēc kopīgās kapacitātes. Jā, paldies! Un tagad pārējiem pie jautājumiem atbildēm. Sāksim ar referentiem, līdzīgi kā iepriekš. Uh, Kariņa kungs. Enerģijas tirgus izveida. Paldies! Man ir tikai viens jautājums, vienkāršs jautājums par atjaunīgiem resursiem un subsīdijām. Kam būtu jānotiek, lai mēs varētu attīstīt atjaunīgos resursus, uh, tā, lai nebūtu vajadzīgas subsīdijas, vai tie ir citi atjaunīgo resursu veidi, vai tas ir tirgus jautājums, vai tās ir regulējuma problēmas, kas, kam ir jānotiek, lai mēs ļautu atjaunīgiem energoresursiem attīstīties bez subsīdiju nepieciešamības. Paldies! Blanko Lopese kungs. Eh, muchas gracias, eh, presidente. Paldies! Man ir vairāki jautājumi, kurus varbūt neuzdošu tagad, bet nu tie ir jautājumi, kurus jau ļoti labi zināt. Šis nav varbūt arī īstais brīdis, lai runātu par uh, algu atšķirību Spānija varbūt viena bija pirmajām valstīm, kas sagatavoja likumdošanas priešlikums, lai nodrošinātu taisnīgu samaksu. Nu, katrā ziņā paldies par izklāstu. Mēs redzam, ka vairumtirgus e, nenosūta pareizo signālu ilgtermiņu investīcijām. Tiek izsēpta paustas cenas, bet nav skaidra investīcija signāla. Un es gribētu jautāt, vai jūs uzskatāt par adekvātiem eh, priekšlikumus, kas izklāstīti situācijas risināšanai? Un es gribētu runāt par atjaunīgo enerģiju apvienību avotiem. Kā mēs varam izvērēties no tā, ka samazi, tiek samazināta enerģijas ražošana no piesārņojošiem avotiem? Tālāk par mazumtirgu runājot, pilsoņa uh, pilnvaru palielināšana ir nozīmīga un it īpaši runājot par iespējām, kas attiecās uz pašpatēriņu iespējām, kā arī eh, bateriju uzpildīšanu un šķēršļiem, ar, ar eh, kuriem mēs saskaramies. Thank you. Paldies. Paldies iesākumā. Eh, piebildīšu, ka man jā pierod pie tā, ka Total ir vislielākais saules enerģijas ražotāju īpašnieks un bateriju īpašnieks Eiropā. Un ka tas ir pārpirts zaļās enerģijas operatoru. Manuprāt, tas ir ļoti labi un parāda to, ka enerģijas vecā pasaule ir sapratusi to, ka veidojas jaunā pasaule. Mans jautājums ir sekojošs. Jūs runājat par e, oglekļa e, plūsmas cenu un varbūt. E, šajā aspektā ir liela tirgus problēma. Kādā veidā ogle, šī cena varētu palīdzēt? Otrais jautājums - lielās komerciālās ēkas vai Šajā gadījumā saules enerģija nevarētu būt ar lielu nozīmi. Tālāk jautājums, pa, kurš attiec uz pārstāvēju, vai jūs apzināties, ka jūsu uh, apgalvojumos ir milzīgas pretrunas? Jūs uh, lūdza subsīdijas eh, jauniem ogļu uzņēmumiem, neraugoties to, ka pirms gadiem desmit, gadu divdesmit to norādīja. Un eh, tas mazinātu jauna subsīdijas E, samazinātu. Tā tad jūs lūdzat jau subsīdijas un pēc tam sakāt, kā jaunīgām enerģijām nevajag subsīdijas. Tā ir pretruna, kas parāda jūsu domgājiena nekonsekvenci. Un daži priekšlikumi polijas enerģijas nozarē. Tad, kad jūs skatāt, cik izmaksā uh, jūras vēja enerģiju, es zinu, kā PGE ir ar lieliem uh, offshore veiparku projektiem, un ja mēs palīdzētu ar finansējumu kābeļu klāšanai, eh, citiem tehniskiem pasākumiem, vai tā nebūtu Polijai lieliski iespēja un Polijas enerģijas nozarei izveidot uh, vairākus piec, uh, vairākus jūras vēja parkus. Uh, kas nozīmētu eh, tūkstošiem darba vietu Gdaņā, eh, eh, Gdiņā, Gdaņskā, citur. Vai tas nebūtu risinājums un izkļu, lai varētu izkļūt no sarežģītās situācijas? Roilkungs tagad. Es labprāt uzzinātu, ko runātāji domā par jautājumu to, vai mums ir nepieciešami saistoši atjaunīgo resursu mērķi, vai nepieciešami augstāki mērķi, ambiciozāki mērķi, un kāds būtu tam laika grafiks, vai mums vidējā termiņā ir nepieciešams pastiprināt šos savienotāju izmantošanu, attīstību. Tas man ir ļoti svarīgs jautājums, un, un tad, protams, tālāk var domāt, kā to labāk organizēt. Paldies! Graustēts kundze. Paldies, priekšsēdētājs. E, mans jautājums būs īsts. Komisija e, direktīvas pārskatā e, piedāvā patiesu tehnoloģisku atjaunojumu Eh, konkursu piedāvājumos, bet, manuprāt, būtu piemērot izvēlēties eh, vispiemērotāko enerģiju savotu konkrētai vietai, un tas dotu iespēju veidot politiku pa eh, rūpniecības nozarēm. Un vai jūs domājat, ka šā tehnoloģiskā neutralitāte, kas tiek pieprasīta, uh, konkursu piedāvājumos var apdraudēt šo atjaunīgo enerģiju nozars attīstību. Paldies! Nākošais runātājs Levandovskis. Jums ir Moraviecka. Nebūsiet pārsteigti, mans jautājums Marets Getskas kundzei. Paldies par uh, šo agrīno vērījumu, uh, agrīno vēstījumu. Nu, varbūt ir pienācis laiks, ka vīriešiem jāuzstāv savas tiesībām polijā, bet, nu, patiesies jautājums par finanšu platformām. Uh, Un tad, tas, ka vajadzētu atbalstīt ar finansējumu valstīm, kurām ir grūtības ar mērķu sasniegšanu. Nu, tas nav tāds uh, uh, stimulējošs priekšlikums. Ja mēs domājam par Eirozonas uh, finanšu kapacitāti, kas uh, apbalvo, atalgo reformas. Bet mans jautājums ir, vai tas varētu ietekmēt dalību valstis un liktu tām noteikti mazāk ambiciozus mērķus, lai tās izvairītos no uh, finanšu sodiem. Un tas varētu radīt tādu uh, ambīciju plaisu starp dalību valstīm. Vai jūsuprāt tāds ir? Paldies. Rač. Liels paldies, Kralets kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Man ir jāatgādina jums, kāds ir šodienas uzklausīšanas, kāda ir šodienas uzklausīšanas tēma. Mm. Jā, es labi saprotu, tas komisijas galvenais mērķis ir likt pilsoņus visa priekšlikuma, visas pakotnes un pārējas centrā. Es nedzirdēju no jums par šo kolektīvo enerģijas ražošanu no atjaunīgiem energoresursiem, kādu labumu tas sniegs pilsoņiem, kā paliek ar siltumu ražošanu. Enerģija sastāv no galvenokārt tātad uh, elektroenerģijas un enerģijas, kas tiek uh, ražota apsildīšanai un dzes, dzesēšanai. Paldies, un tagad Niblers kundze. Paldies, priekšsādātāji. Man ir jautājums pavisam specifisks. Uh, Nu, tas uzdot to tagad visiem, es nezinu, kurš no runātājiem būtu atbilstošākais. Uh, direktīvā tiek runāts par uh, mežsaimniecību un ilgspējības uh, kritērijiem šajā nozarē. Es nezinu, vai tas tiešām ir nepieciešams, jo visas aplēs un visas analīzes komisija vienmēr nonākusi pie secinājuma, ka uh, šī mežsaimniecība visā Eiropā notiek ļoti labi, ka nav nekādu ilgspējīguma risku. Tas, protams, arī ir ļoti labi videi. Un, nu, drīzāk varam runāt par to, ka tiek radīta liela birokrātija mežsaimniekiem. Vai jūs runāt, vai nu, tam ir labs pamats, labi iemesli, vai drīzāk no tā vajadzētu atteikties? Paldies! Kelīkungs. Uh, paldies. Jā, paldies, ka arī pastāstījāt par samaksas līdztiesību Polijā. Nu, varbūt esat aizmirst, nezināsiet jau arī, ko Mikas kungs teica, kungs teica, bet ne par to ir runa. Jā, protams. Mums uh, būs jādomā par šiem jautājumiem. Arī koģenerācija noteikti ir uh, aktuāls jautājums, pārliecināts, ka mūsu pieeja būs konstruktīva. Bet uh, es nevaru piekrist tam, ko teicāt par 27% mērķu sasniegšanu. Pirmkārt, Junkera kungs jau no paša sākuma pateica, ka viņš grib, lai Eiropas Savienība būtu līdera atjaunīgo energoresursu ziņā, un otrkārt, daudzi cilvēki šajā parlamentā uzskata, ka 27% ir pārāk zems mērķis, lai mēs nu, labākajā gadījumā mēs sasniegsim 23%, bet citi ierosina, ka mums vajadzētu noteikt pat 30% mērķi. Paldies! Paldies! Krasnodēmska kungs. No, pan Turmes e, rysował tutaj fantastyczny, optymistyczny. Paldies, Turmes kungs bija ļoti optimistisks, runājot par uh, polijas nākotni ka būtu ļoti liela atjaunīgo energoresursu daļa, bet esat aizmirsuši to, cik daudzus gadus prasīja pārstruktūrēšana Vācijā, ka vēl joprojām Vācijā tiek ražota enerģija no brūnoglēm. Un, un es tam tik aplēsts, ka pilnīga atteikšanās no šīs tehnoloģijas prasīs 25 līdz 30 gadus. Vācijā. Gribēju vērsties, piemēram, Veickas kundzes, kāda būs ietekme uz polijas tirgu jauniem energo, jauniem energo standartam, kas tiek ierosināts šajā pakotnē. Un varbūt būtu arī līdzīga atbilde, kā teica Nīskungs, ka katrai valstī vajadzēs parūpēties katram par pašam savu situāciju. Uh, Paldies visiem par jautājumiem. Neviens cits runāt nav pieteicies. Nu, varbūt arī var um, uzdot arī pāris jautājumus pats. Pirmais. Um, visiem trim runātājiem. Kāda ir jūsu perspektīva un kad bez jebkāda atbalsta uh, šī schēma varētu tikt īstenot pirms arī attiecībā uz atjaunīgiem energoresursiem. Kad runājām par schēmu 2013. gadā, mēs neierosinājām no 2020. 2022. gadu. Eh, manuprāt, diskusija par šo tēmu vēl ir aktuāla par visiem energoresursiem, ne tikai atjaunīgajiem. Un otrs jautājums. Varbūt nedaudz provokatīvs vai vispār ir iespējams, ka kapacitātes tirgus kaut kādā veidā atbalstītu, stimulētu atjaunīgo energoresursu attīstību. Esmu dzirdējis ko tādu, un ja jā, tad kādos apstākļos tas varētu notikt un kā tas būtu iespējams. Varbūt Moravēckas kundze varētu atbildēt šo jautājumu, jo jūs, šo, jūs to pieminējāt. Tā, citu jautājumu nav. Nu, tad aicināšu mūsu runātājus atbildēt. Secība, protams, ir atkarīga no jums pašiem. Lieliski mums ir pirmais runātājs, totāla pārstāvis. Jā, es mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumu par subsīdijām. Tas noteikti ir viss sarežģītākais jautājums, un jā, mēs visi jau uh, par to sapņojam. Vēsturiski tas bija vienkārši, jo tika noteikta cena, un tagad esam pavisam citā pasaulē. Mēs jums, ja atļausiet, Marina, jūs provokatīvi teikšu, ka ir nepieciešama subsīdijas no visiem energoresursiem. Jā, nepieciešama kodola enerģijai tā pašlaik ir trīsreiz dārgāka nekā uh, saules enerģija, nu labi, neteiksim nu, trīs, bet divi ar pusreizes. Lai pilnībā reformētu tirgus uh, izveidi, mums ir jāpārformulē teorija. Teorija vēl nav pabeigta, un mums ir jāsimulē palūkojoties, teiksim, piecu gadu senā pagātnē, kāda, kāda bija situācija, pieņemsim, 2013. gadā, kādas bija šis energogroza izve, saturs, un tad mums ir jādomā par pareiziem apstākļiem, lai mēs spētu nogāzt simtprocentīgi nodrošināt elektrību pareizajā laikā. Mēs uh, esam dzīvojam ļoti sarežģītā pasaulē, un varu teikt, ka saules enerģija nākotnē būs vislētākā enerģija. Ja transponēsiet to, kas notika Dānijā un Vācijā, piemēram, Portugālē vai Spānijas dienvidos, mūsdienās varat uh, sasniegt kaut ko tuvu 30 eiro. Uh, Vai ir nodrošināt šādu stabilu uh, cenu pēc 25 gadiem? Nē, tas jau tagad ir lēts resurs. Sistēma ir ārkārtīgi sarežģīta, man nav vienkāršas atbildes, jo mums nepietiek tikai to, ka ir teorētiskā atbilde, kad arī Plata kungs iepriekš mums ir nepieciešams kāds risinājums. Un kā arī pieminēja sākumā, tad līdzīgi kā baterijās Mums ir jāsasaista dažādu ienākumu avotu plūsmas. Jo, no ekonomikas viedokļa nav izdevīgi iekļauts baterijas sistēmā. Nē, ja spējat uzglabāt enerģiju, ja ir papildu avoti no tīkla, tad nu, spējat iekļauties mūsdienu ekonomikā. Tāda arī būtu atbilde uz jūsu pirmo jautājumu par atomu kodolenerģiju, par oglēm un tā tālāk? Vienkārši atbilde būtu jā. Nākotnē mums būs vajadzīgas subsīdijas, bet visiem energoresursiem būs nepieciešamas subsīdijas kopējā tīklā. Bet tas ir jāplūko no citas perspektīvas. Nevajag domāt par subsīdijām, tā ir jauna tirgus dizaina sistēma. No. Nu, runājot par jautājumu, ko man uzdeva Klauds Turmēs, ogļu plūsmas cena. Manuprāt, tas varētu būt risinājums. Tas ir daļais risinājums. Uzskatu, ka ETS tirgus nespēs pareizajā brīdī raidīt pareizo signālu. Tas prasīs vairākus gadus. Pašlaik uh, mēs nevaram sagaidīt lēmumu no trialoga. Visi to zina. Mēģinās redzēt, ka ar to vien nepietiek. Tātad mums ir kaut kas jāpapildina. Ogļu plūsmas cena ir pierādījusi sevi kā veiksmīga apvienotajā karalistē, un es uzskatu, ka tas ir viens no risinājumiem, ko vajadzētu apsvērt uh, vēl dažām dalību valstīm. Pilnīgi noteikti. Jūs runājat par. That's yes, definitely, but I would. Par lielajām komerc ēkām bet varu pateikt, ka mm, tagad, ka, ka jūs un es, kā ražotājs, kā patērētājs, es arī varu būt ražotājs, man var būt karstuma pumpis, man var būt saules panelis, un es varu vēlēties optimizēt savus sistēmas, samazināt izmaksas. Tas būs ārkārtīgi sarežģīti, un tad būs agregātori, kas nāks un piedāvās risinājums. Un tad šie cilvēki Visticamāk, tas sadarbosies ar apdrošinātājiem, telekompānijām, ar Google. Uh, viņi mēģinās apkopot pakalpojumus, lai maksimizētu peļņu no, gan no uh, patērētājiem, gan no komerciālajiem, uh, komerciālajām ēkām. Līdz noteikti uh, mūsdienās tas ir vienkāršāk, ka tiek apo, apvienoti PV ar baterijām un tā tālāk, komerciālās sākās, tas jau tagad pastāv, un es domāju, ka tas būtiski tikai pieaugs, pilnīgi noteikti, un jau ir ļoti daudz uzņēmumu, kas to ir uzsākuši, tas man ir ļoti pozitīvi. Un runājot par. Stēt. Par neutralitāti tehnoloģiskajos iepirkumos Rostets kundze pilnīgi Noteikti mēs esam pret šo tehnoloģisko neutralitāti, jo atjaunīgā enerģija ir teritorijas enerģija. Un šajā teritorijā jums nebūs vienā līmenī vējš, vēja, saules enerģija, un ir vēlams to kombinēt valsts vai eh, reģionu līmenī, un ir daudz labāk, ja valsts pārvalda savu teritoriju, tās plānošanu un plānošanu arī piešķirš industriālajām tehnoloģijām iespēju konkurēt pasaulē. Vēja enerģija var konkurēt ar Ķīnas saules enerģiju, ar to um, situācija ir vēl sarežģītāka un Es domāju, ka ITRE komitija, komiteja vērsīsies pret šo enerģiju. Par mežsaimniecību. Paldies par uzdoto jautājumu, jo es runāju tikai par biodegvielām. Un es, es ceru, priekšsādātāji, jūs man uzaicināsiet parunāt par biodegvielām, mežsaimniecību un par to, kā tas ir saistāms ar lauksaimniecību un biomasu. Uh, jo mēs totālā domājam, ka var paredzēt daudz uzlabāšanās no biotehnoloģiskās puses, un es par to vairāk neko nekomentēšu, bet tā kā mēs runājam par elektrību un enerģijas dizainu, tad es ceru, ka man būs iespēja arī eh, citā reizē parunāt par bioloģiskiem degvielām. Paldies! Un tagad Šaperona kungs. Paldies Šaperona kungam, kas ir tautāla viceprezidents. Un tagad vārds tā nav sākungam. Čermen. I, comparto... Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu lielā mērā Čaparonkungu sacīto katrā ziņā. Es gribētu sniegt savu viedokli par izskanējušajiem jautājumiem. Pirmais tipiskais jautājums. Es jau vairāk nekā 30 gadus nodarbojos ar atjaunīgajām enerģijām un ļoti bieži esmu dzirdējis šo jautājumu, kad atjaunīgās enerģijas kļūs konkurētspējīgas un tām nebūs nepieciešams atbalsts atjaunīgās enerģijas, tīpaši šobrīd, jau ir eh, konkurētspējīgas, bet mums vajag definēt, ko nozīmē konkurētspēja. Piemēram, pēc mēneša pusotra Spānijā notiks um, izsole pār atjaunīgajām enerģēm. Ja tā nebūtu sagatavota tik eh, katastrofālā veidā, tad mēs redzētu, kā citās valstīs cenas Eh, par eh, kilovatstundu, un tas būtu zem 40 eiro, jo šobrīd Spānijā tā ir ap 45 eiro, un, manuprāt, jau tas ir konkurētspējīgi. Konkurēt tirgus apstākļos, kas ir šobrīd, jo e, tirgus apstākļi nav ideāli atjaunīgajām enerģijām, un man tas ir viens no lieliem direktīvas defektiem Mēs redzam, uz kādu vērķi mums ir jādodas eh, uz 2050. gadā, eh, lai mūsu ekonomika kļūtu dekorbanizētu, bet šim nolūkam mums ir jāieskicē darba plāns un kārtība. Un, un mūsu plāniem ir jābūt konsekventiem, lai 50. gadā mēs varētu sasniegt 100%. Un ja parlaments saka, ka mēs e, nonākam līdz 27%, tad man šķiet, ka pārējie tiek atstāti uz e, pārējiem atlikušajiem gadiem e, pēc 25. un man šķiet maz ticami, ka 73% mēs varēsim šogad laikā panākt. Um. Mums ir jāparedz vismaz 35-40%, kas tiek iekļauti šajā jomā. Turklāt, tā kā šis 27% mērķis ir bizness kā parasti, kas ir. Um, uh, attiecas uz investīcijām, bet 27% mērķis tika prēķināts absolūtos skaitļos. Eh, taču pieauga deficīta eh, sadaļa, kas līdz 30%, kas tika ņemta vērā. Ir nepieciešams pasaulē nosūtīt eh, vēstījumu par ticamību, par to, ka Eiropa eh, vismaz 35% atjaunīgo enerģiju mērķi vēlas nospraukt un jā, nospraust, un jābūt ir mērķiem sasniegošam, jo ir valstis, kuras eh, nu, pateica, ka nevēlas, lai tām tiktu paredzēti nosacījumi. Un ja mēs vēlamies atstāt ticamu iespaidu, tad mums ir jāpieņem mērķi, kas atbilst nospraustajam kopīgajam mērķim. Tālāk par jautājumu, kas attiecās uz tehnoloģisko neutralitāti. Mūsuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka iesākumā mēs vēlamies strādāt ar projektiem, kas ir konkurētspējīgāki un kas labāk atbilst eh, esošajai tirgus situācijai. Taču skaidrs, ka mēs vienlaicīgi vēlamies nosūtīt vēstījumu tehnoloģijas un eh, industrijas pasaulē, ka Eiropa arī iestājas par šo līniju un lai būtu enerģija ne tikai vislētākā un tīrākā, bet arī, ka mēs esam līderi enerģijas ziņu un ka tiktu atvērts nozīmīgs tirgus šajās eh, tehnoloģijās, un tas piesaistītu privātās investīcijas. Par fotovoltaisko enerģiju runājot, izskanīja jautājums par paneļiem, bet šodien fotovoltaiskais um, panelis ir 50 līdz 35% no vispārējām izmaksām. Tas nozīmē, ka ir citi elementi ar pievienoto vērtību, kur Eiropas eh, rūpniecība varētu specializēties, investori, dizaina struktūras un kas varētu nodrošināt pievienoto vērtību Eiropai un kur mums būtu nozīmīga loma fotovoltaiskajā nozarē pasaulē Pretējā gadījumā spiediens eh, tiek izdarīts aizvien lielāks uz izmaksām, un e, izmaksas mūsu pratuvāko gadu laikā samazināsies par 20-25%. Un nosākumā atsauce uz to, lai ik viens var izmantot pašpatēriņa fotoelektrisko enerģiju. Pašreizējā uh, noteikumi aizliedz pašpatēriņu, mēs vēlamies, lai direktīva uh, šādu aizliegumu atceltu, mēs nedrīkstam pilsoņiem aizliegt tiecība, tiesības organizēties, tāpat kā ikvienam ir sava apkūra, lai ikvienam varētu būt sava fotovoltaiskā vai vēja uh, enerģijas iekārtā. Tas atbilstu mūsu lozungam pilnvaru Eh, piešķiršanā iedzīvotājam, un mēs vēlamies, lai tas kļūtu par realitāti. Madam. Paldies par jūsu sniegtiem atbildēm, Araveckas kundze, no nu, Polijas elektrības asociācijas. Jā, paldies. Daži vārdi no manas puses par to, ka, manuprāt, atjaunīgiem energoresursiem nevajadzēs subsīdijas. Es piekrītu Šaperona kungam. Mums tas jāplūko no citas perspektīvas. Mēs nevaram to skati apskatīt no uh, vairumtirzniecības viedokļa, jādomā par uh, pilnīgajām izmaksām šim visa projekta uh, īstenošanas laikā, un tā arī mums vajadzētu salīdzināt dažādas tehnoloģijas. Jā, es piekrītu, ka dažos tirgos saules enerģija jau ir vai pavisam drīz būs vislētākais energoresurs, un kādēļ tai vajadzētu subsīdijas. Kādēļ subsīdijas ir vajadzīgas, jo mums ir tirgus, kas, tā teikt, ir izskropļots. Nu, tas mums ir jālabo. Jā tā ir problēma, ka tā tas tirgu ir noticis, bet droši, ka mums izdosies to labot. Un esmu pārliecināta, ka pasaule nākotnē būs piln, pilnībā izmantos atjaunīgos energoresursus, tik līdz samazināsies tehnoloģija izmaksas, kad jaunās, jaunie enerģijas veidi, kas pagaidām ir ļoti dārgi, piemēram, vīņu enerģija, kļūs lētāki. Esmu pilnīgi pārliecināta par to. Es nezinu, kad, bet tas noteikti notiks. Un jā, kāds norādīja, ka es esmu nekonsekventa. Pirmkārt, es nepieprasu jaunas subsīdijas oglēm. Jā, vismaz pašreizējā formulējumā tiek izslēgta no kapacitātes, izslēgts no kapacitātes tirgus jau esošās, gan jaunās oglas. Un tad ir jautājums, ko tas nozīmēs Polijai. Un tas nozīmētu pilnīgu enerģijas pārtraukumu. Mēs zaudētu faktiski visu vai lielāko daļu no mūsu kapacitātes, 25 gigabits, tā ir mūsu augstākais kapacitātes punkts uh, ziemas laikā, un vai 25 gigabatus var aizstāt 5 gados, nu, lūdzu, tas nav iespējams, es neatbalstu to jaunu ogļu izmantošanu, es atbalstu tikai to, ko atbalsta komisija pati savā ziņojumā. Mm, ziemas pakotnē, es nezinu, vai pamanījāt, bet bija ziņojums par kapacitātes tirgu. Uh, galīgais ziņojums. Komisija tajā atkārtoti pasaka, ka kapacitātes tirgiem jābūt tehnoloģiski neitrāliem. Nu, lūk, tiem ir jābūt tehnoloģiski neitrāliem, un tā arī ir atbild uz jautājumu, kādos apstākļos kapacitātes tirgus atbalstīs atjaunīgos resursus. Jo, tie tiek atbalstīti, jo viņi nodrošina šo Eh, rezerves kapacitāte, kas vajadzīga. Vai nu tā ir gāze vai ogli, kas ir pieejama katrās valstīs. Tā būs eh, pieejama, lai eh, sniegtu rezerves variantu atjaunīgiem resursiem. Ja, nu, bet, nu, protams, mēs nevarēsim izmantot lielākā apjomā atjaunīgos resursus, ja neuzlabosim savu enerģijas uzglabāšanas kapacitāti, kas noteikti nākotnē kaut kad notiks. Es arī nesaku, ka atjaunīgiem resursiem nevajadzētu būt subsidētiem. Es tikai saku, ka viņiem pat nevajadzēs subsīdijas, jo tie kļūs lētāki. Tieši tik vienkārši. Nu, un varbūt jūs kā tas pārsteigs, bet. Jā, es strādāju Polijas elektrības asociācijā, bet es strādāju arī PGE mani tur labi pazīst kā lielu offshore projektu atbalstītāju. Jā, es piekrītu, ka tas ir labs projekts, tas ir jāturpina, un es tiešām ceru, ka tā tas notiks. Tas, protams, nav tikai mūsu individuāls lēmums, bet Eiropas infrastruktūras fonds, kas nodrošina lielu finansējumu daļu, projektā noteikti palīdzēs. Es pilnībā piekrītu jūsu komentāram, un ir prieks, ka vismaz par kaut ko mēs esam vienas prātas. Nu jā, šīs Rīkstas burkāna princips un projektu finansēšanas, nu jā, nu tā noteikti ir Rīksta. Un es varu tikai brīnīties, kādā šī Rīksta mums ir atjaunīgo resursu mērķos, bet uh, nav saistoši Eh, bet ne energoefektivitātes jomā. Tie abi divi ir saistoši Eiropas Savienības mērķi. Un vai tas uh, radīs uh, ambīciju plaisu? Jāspēr kāda ir situācija. Dalībvalsts zina, ka tā tiks sodīta, ja tā neizpildīs uh, šo paredzēto trajektoriju, kā ir ieplānojusi, un ko viņi darīs, visticamāk pazeminēs ambīciju līmeni, lai izvairītos no soda. jā, tiešām ir ļoti neskaidras normas par finansēšanas platformām šajā priekšlikumā, šajā pakotnē, un tās, tas noteikti vajadzētu precizēt. Pagaidām tās ir noformulētas neskaidri. Jā, bet es jums piekrītu, tas varētu radīt šo ambīciju līmeņu atšķirības. Šķiet, ka esmu atbildējusi uz visiem jautājumiem. Jā. Yeah. Liels paldies! Paldies, ka šodien mums pievienojāties. Mūsu priekšā ir liels darbs, strādājot pie direktīvām un uh, regulām. Um, ir daudz priekšlikumu, mums ir septiņi referenti, jo savā ziņojumā apvienojām divas direktīvas. Notiek ļoti cieša sadarbība ir jautājums par koordināciju, tas ir ļoti svarīgs, jo šī lielākā pakotne Eiropas Savienības vēsturē, ne tikai enerģijas jomā, bet kopumā ir astoņi likumdošanas priekšlikumi. Liels paldies, ka atbalstat mūs, aplausi mūsu runātājiem. Liels paldies! Dārgie draugi, rīt turpināsim darbu. No rīta mums ir paredzēts diskusijas par turmasa ziņojumu, energosavienības pārvaldību un Geriga ziņojums par energoefektivitātes direktīvas pārskatīšanu. Jā, turpināsim uz šīs pašas nots. Elektrība zaļās enerģijas pakotnē vai ziemas pakotnē, kā vien vēlties. Paldies!